Tagad lūdzu Barozo kungs, komisijas priekšsēdētājs. Thank you. Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs, priek, premjerministras kundze, godājumie deputāti. Vispirms es gribētu pateikties jums, premjerministras kundze, par ļoti atklāto uzrunu. Tur jūs pastāstījāt savu vīziju par atbildīgu, dinamisku, zaļu un drošu Eiropu. Uh, Premjerministrs kundze, tad, kad mēs tikāmies Briselē oktobrī, pēc jūsu ievēlēšanas, es jau teicu uh, par savu pārliecību jums. Es uzskatu, ka Dānija tiešām var dot ļoti izšķirīgi ieguldījumu mūsu kopējā projektā. Un tagad uzklausot jūsu izklāstu, jūsu komentārus, jūsu gatavību aizstāvēt kopienas metodi un vērtības, esmu vēl jau vairāk pārliecināts par to, godājumie deputāti. Mēs visi zinām, cik sarežģīta ir ekonomiskā realitāte šodien. Pagājušā gada oktobrī komisija nāca klajā ar piecu punktu ceļkarti stabilitātei un izaugsmai. Mēs tad teicām, ka mums ir nepieciešams strādāt, lai izšķirīgi rīkotos arī Grieķijas jautājumā, lai mēs varētu arī eiro stabilitāti krīzes laikā stabilizēt, strādāt banku sistēmā, kapitalizācijas sistēmas jomā. Jo Mēs runājām par stabilitātes, par izaugsmas politikām un runājām par to, ka jābūt tādai stingrākai ekonomiskai pārvaldībai. Teiksim skaidri, bez tādas stabilas reakcijas mūsu prognozes, mūsu cerības uz ekonomisko izaugsmu netiks realizēts. Komisija aicina dalību valstis turpināt strādāt pie tā, kas ir atzīmēts minētajā ceļa kartē tad ir nepieciešams strādāt ar Grieķijas jautājumu, arī īstenot šo ugunsmūru sistēmu. Mums ir jābūt eh, reakcija, bet mūsu reakcija ir ne tikai disciplīna un sankcijas. Protams, disciplīna ir nepieciešama, bet ir nepieciešama vēl vairāk arī konverģence. Stabilitāte ir vajadzīga, bet ir nepieciešama arī izaugsme. Eiropai ir nepieciešama konverģence labāka, solidaritāte un izaugsme. Aizvien biežāk mūsu partneri un starptautiskie investētāji uzdod sekojošus jautājumus. Kādas tad ir vidējā termiņa un ilgtermiņa izaugsmas prognozes Eiropā. Ir skaidrs, ka mēs nepārvarēsim šo krīzi, ja mums nebūs tāda stabila reakcija, ticama reakcija uz izaugsmas jautājumiem. Komisija jau daudz gadus ir klāstījis par to, kas būtu jādara, bet es teikšu atklāti, uh, Dalībvalstu rīcība ļoti bieži ir bijusi nevienmērīga un ļoti bieži arī nepietiekama. Un ja mēs tiešām gribam nopietni pārvarēt krīzi, tad mums ir jābūt arī ļoti nopietniem, strādājot izšķirīgi, realizējot izšķirīgas eh, darbības, eh, izaugsmes jomā strādājot eh, arī pie finansiālās un fiskālās konsolidācijas. No kurienes mēs ņemsim izaugsmi? Tā kā tagad ir problēmas fiskālā ziņā dalībvalstīs, tad pārsvarā izaugsme nāks no struktūra reformām. E, tas uzlabos mūsu konkurētspēju un arī mērķiecīgākas būs investīcijas. Mums ir jāinvestē prioritāros projektos, inovācijās, mums ir jāiegūst vislabākais efekts no tiem finansējumiem, kas vēl nav iztērēti. Mums arī ir jādarbojas arī ārpus Eiropas ātri augošajās ekonomikās. Atskatīsim reālo ekonomiku un padomāsim par sekojošo. Mums ir 23 miljoni cilvēku, kas ir bezdarbnieki visā Eiropā. 23 miljoni ir arī mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā. Un ja jūs radīsiet pareizos apstākļus katram mazajam vidējiem uzņēmumam, lai katrs uzņēmums šāds varētu uh, Eh, radīt vienu darba vietu, tad mēs varētu veiksmīgi pārvarēt eh, bezdarba problēmu. Tad atbilde izaugsme ir saistām ar mūsu uzņēmumiem, ieskaitot arī mazos un vidējos uzņēmumus. Un kā mēs varētu panākt mūsu mērķus? Mums ir nepieciešami elastīgākie, konkurētspējīgāki tirgi, mazāk eh, birokrātijas, labāk piekļuvu finansējumam. Lūk, tāds ir problēmas, ar kurām sastopas mūsu uzņēmumi daudzās dalību valstīs. Viņiem nav piekļuvu finansējumam. Mēs esam likuši uz galda dažādas priekšlikums. Mēs arī piedāvājam izmantot struktūru fondus kā garantijas, lai finansētu MVU. Mēs arī runājām par priekšlikumiem riska kapitāla jomā. Es ļoti ceru, ka arī šajā ziņā būs stabils progress. Mēs esam izteikuši arī konkrēts priekšlikums jauniešu bezdarba ziņā, kas ir viena no lielākajām problēmām. Mēs esam piedāvājuši jauniešu iespēju un stīves ļoti ceru, ka nākamajā Eiropadomē mēs arī norunāsim, kā tālāk virzīt šos konkrētos priekšlikums. Sociālā taisnīgums ir daļa no risinājuma. Tas ir arī centrālais elements mūsu izaugsmes stratēģijā. Tāpēc, ka ir visi, visi šie problēma jautājumi būtu jārisina visiem kopā. Un tad sociālais uh, Taisnīgums ir nepieciešams. Tāpēc uzskatu, ka nepieciešams ir sociālais dialogs, un šai ziņā es tikšos nākam pirmdien Briselē ar sociālajiem partneriem, un es ļoti eh, ceru, ka tāda pat attieksme un, un atbalsts būs arī citās dalībvalstīs. Izaugsme nāks Eiropā no vienotā tirgus paplašināšanas. Mums noteikti jāizmanto viss potenciāls. Mums ir, jā, eh, potenciāls. Mums ir jāuzlabo iepirkuma noteikumi, labāk ir e-komercija, labāk e-maksājumi. Tas viss ir mm, arī jāsaista ar patentu jautājumu. Mums jāpanāk vienošanās šajā ziņā, tur te mēs esam runājuši jau ilgi, un es ļoti ceru, ka Dānijas prezidentūras laikā arī patentu jautājums tiks atrisināts. Francija, Vācija un apvienotā karaliste. Šīs valstis arī tām būtu jāstrādā, lai panāktu kompromisu šajā jomā, un tas ir jādara ātri, godīgi sakot, tas nav. Uh, pieņemams, ka ir tik triviāla lieta no šo valstu puses, kas bloķē šī nozīmīgā priekšlikuma virzīšanu uz priekšu. Eiropai nepieciešama izaugsme, tāpēc arī inovācijas, un mums ir ārkārtīgi komplicēti noteikumi, mēs gribam tos pārvarēt gada desmit laikā, un tagad ir vēsturisks moments, mums ir jādomā par to, lai uzvarētu veselais sap, saprāts, lai arī dominētu inovācijas Eiropa. Godājumie deputāti, ļoti daudz pasākumu ir jau izteikti, arī izaugsmes stratēģija. Un krīzi mēs nevarēsim atrisināt, ja vien nebūs mūsu nopietnās darbības, kas ir saistīts ar priekšlikumu īstenošanu, lai mums būtu konsekvence. Mēs esam laiku gaitā strādājuši konsekventi. konsekventi. Uh, E, Eiropas stratēģija 2020, tā būtu jāizteno jau tagad, nevar gaidīt līdz 20 gadam, un šeit ilgspējīgai izaugsmē ir izšķirīga nozīme. E, mēs arī atzīmējam prioritāti no Danijas puses par zaļāku Eiropu, to mēs atbalstam. Mēs uzskatām, ka ir jāpabeidz sarunas par energoefektivitātes direktīvu, mēs to piedāvājām pagājušajā gadu jūnijā, un ir jāstrādā tālāk ar, ar oglekļa un um, citām ceļa kartēm, kā mēs to esam ieplānojuši. Tālāk darbs ekono, Eiropas semestrī ekonomikas koordinācijai. Tas būs tāds pirmais semestrs, kas tiks īstenots izmantot jaunos ekonomiskās pārvaldības principus. Un šajā pirmajā semestrī mums ir jāparāda mūsu nopietna attieksme, mēs esam gatavi reformām, esam uzņēm, gatavi uzņemties pilnīgu atbildību par mūsu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu. Mēs jau runājām par pārskatu, izaugsmes pārskatu, un mēs tā plānojuši mūsu darbu, lai būtu pietiekami laika, lai mēs varētu izpētīt situāciju, atzīmēt kritiskos punktus līdz, līdz pavasara Eiropadomē. Mums ir jādomā par visu kompleksu pasākumu kopumu. Tad šajā, šajā pārskatā rekomendētie pasākumi tie būtu jāīsteno konsekventi visā Eiropas Savienībā godājumie deputāti, pārvaldība arī būs ļoti svarīgs jautājums mūsu programmā. Mēs gribam pabeigt šīs fiskālās konsolidācijas sarunas, par kurām runājām decembra padome. Esmu pārliecināts, ka Dānijas prezidentūra būs tāds kā tilts starp valstīm, darbosies konstruktīvi starp valstīm kā tilts, tātad iekšā eiro valsts un ārā, valsts, kas ir ārpus eirozonas. Mēs no komisijas puses atbalstīsim vienotības principu starp dalībvalstīm un atbalstīsim arī Eiropas Savienības institūtu leģitīmo lomu runājot par līgumu tekstu. Uh, tad vēl jums vajadzēs strādāt ar diviem jauniem priekšlikumiem. Eirozonas ekonomiskās pārvaldības stiprināšana, šo priekšlikumu izteica komisija novembrī, tas ir saskaņā 138 pantu, tad, tad par to mēs jau runājam arī sešu dokumentu paketē vai six-pack. Dānijas prezidentūra turpinās sarunas par daudzgad finanšu schēmu, kas būs galvenais dzinē, dzinulis izaugsmei, darbvietu radīšanai tuvākajos gados. Šīs diskusijas nebūs vieglas bet priekšlikums, kas ir izteikts, ir līdzsvarots, ambiciozs un arī realistisks. Esmu pārliecināts, ka jūs atbalstīsiet komisijas uh, centienus vienkāršot budžetu un mūsu centienus arī panākt konkrētus taustāms rezultāts visiem Eiropas pilsoņiem. Beigās teikšu dažus vārdus par mūsu eh, programmu attiecībā uz atvērtu un drošu Eiropu. Eiropas Savienība šodien atšķirīga no Eiropas Savienības desmit gadus atpakaļ, kad Dānija sēdēja prezidentūras krēslā jau šajā reizē. Es ļoti labi atceros, ka es biju premjeras savā valstī, un mēs piedalījāmies eh, Kopenhāgenes padome, šajā vēsturiskajā padome, un mēs runājam par to, kas ļāva pēc tam desmit jaunām dalībvalstīm iestāties Eiropas Savienībā. Mēs eh, par, parādījām savu nopietno attieksmi. Mēs bijām ļoti atvērti. Mēs uzskatām, ka Eiropas balsī ir jākļūst saklausāmai arī globāli, tāpēc mēs strādājam ar ārējās rīcības dienas. Es arī ceru, ka Eiropa eh, spēlē svarīgu lomu Rio plus 20 sarunās. Mēs vēlreiz pierādīsim savu vadošo lomu ilgspējīgas attīstības jomā. Mēs arī atbalstam prezidentūras nolūku stiprināt Schengens nolīgumu, strādāt ar kopīgo patvērumu sistēmu un ir tīpaši šeit pasvītrošu to, ka augsti vērt akceptēju to lēmumu, ko pieņēmusi premjerministre, eh, ka tiks tālāk respektēta cilvēku brīva, brīvās pārvietošanās princips visā Eiropas Savienībā. Un tālāk premjerministrs kundze, šajos sarežģītajos un grūtajos laikos esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība gūs labumu no e, Dānijas progresīvās attieksmes. Problēmas ir lielas, programma ir plaša, bet ar tādu atbildīgu pieeju un arī ar atbalstu no Eiropas institūciju puses esmu pārliecināts, ka Dānijas prezidentūra panāk savus mērķus. Premjerministrs kundze, es vēlu jums daudz veiksmes. Paldies! Paldies, Barozo kungs. Un tagad lūdzu EPP e, partijas vārdā Jozef Doyle. Priekšsēdētāji kungs, godājumā premjerministra kundze, e, padomes priekšsēdētāji te stāstīja par savām prioritātēm, un es gribētu pateikties Eh, jums par šiem plāniem, un no mūsu puses mēs jūs atbalstīsim. Jūs eh, runājāt par savām prioritātēm. Dažas tās ir klasiskas, eh, dažas ir savādākas. Jūs runājat par dinamismu, par atbildīgu Eiropu, par zaļo Eiropu, par drošo Eiropu. Mēs atbalstam šos risinājumus, bet mums īstenībā jāņem vērā arī esošā realitāte, kas liks jums novilkt zināmās sarkanās līnijas. Mēs ceram, eh, ka jūs nebūsiet tehniska prezidentūra, bet drīzāk politiska prezidentūra, kas strādāsiet ar eh, tādiem rezultātiem, tādiem jautājumiem, pie kuriem strādājam arī mēs. Mēs gribam ļoti cieši, lai jūs strādātu ar parlamentu. Šis parlaments jums ir labi pazīstams, un mēs arī gribam, lai šī sadarbība būtu tāda ātrāka, dinamiskāka, redzēsim, kā tas darbosies. Un no savas grupas eh, puses jāsaka, mēs atbalstam jūsu dinamisko darbu, jo mums jāstrādā ir ar tirgiem, tirgus eh, situācija ir prasa rīkoties ļoti ātri. Un arī mēs atbalstam labas demokrātijas un pilnīgas savskatamības principus. Esmu pārliecināts, ka jūsu prezidentūras laikā jūs atradīsiet arī laiku un iespēju strādāt ar parlamentu un ar padomu padomi, nodrošināt ciešāku sadarbību, un, kā jau es teicu, ka mēs um, esam visi Eiropas darbinieki, un um, mēs esam tādi aktieri vai dalībnieki, kuru balsis būtu jāsaklaus arī plašāk. E, mēs iepriekšējā sarunā nedēļā daudz runājām par mm, līguma grozījumiem budžeta sakara. Mēs uzskatām, ka tas ir arī iespēju ceļš, un mana grupa gribētu vēlēt, dot jums atbalstu, lai, lai jūs aktīvāk piedalītos šajās sarunās, lai jūs aizsargātu mūsu principus, vispirms Eiropas integrācijas princips, tad tie ir jautājumi par budžeta un fiskālajiem jautājumiem, jums, jums vajadzētu arī aizstāvēt kopienas metodu, kas ir mums ir ļoti svarīgi. Un vēl no mūsu grupas puses Varbūt jūs varētu darīt tā, lai pirmās diskusijas par finanšu perspektīvu notiktu pareizajā virzienā. Tas nav viegli, bet tas ir jāņem vērā. Tad vēl ir reformas par konsolidāciju. Jūs teicāt, ka strādāsiet pie izaugsmas jautājumiem, bet mums nevajadzētu arī aizmirst šo debati, kas mums būs jāizvērš par periodu līdz 2020. gadam, un mēs arī gaidām šo sadarbību ar komisiju. Mēs uzskatām, mm, ka šobrīd mums ir tiešām jāstimulē izaugsme, mums ir jāstrādā pie eiro stiprināšanas, un ja Dānijas prezidentūra tiešām panāk šajās sarunās labu bāzi, ja mēs varēsim panākt vienošanos par pašu resursiem, eh, tad Mēs esam gatavi no parlamenta puses jūs eh, atbalstīt lielajā projektā. Mēs negribam, lai būtu fragmentēta pieeja, lai būtu vispārīga pieeja. Ja jūs rīkosieties tādi, tad eh, šādā veidā jūs atgūsiet mūsu pilnīgu atbalstu, ko mēs paudīsim prezidentūras beigās. Eh, priekšsēdētāji mazām valstīm parasti ir ļoti drosmīgas prezidentūras, un es domāju, ka ir pienācis laiks jūsu prezidentūrai arī rīkoties tikpat apņēmīgi kā iepriekšējai prezidentūrai. Uh, Un, lai arī jūs nepiedalāties pie viena no tās valūtas zonas, jūsu priekšlikumi tomēr varētu būt ambiciozi un vajadzētu vairāk Eiropas, vairāk konverģents, un tāpēc es vēlu jums visu to labāko. Paldies par uzmanību. Paldies. Dāla kungs, un tagad lūdzu S&D grupas vārdā Svoboda kungs. Un sirsnīgi sveicu, protams, ar to, ka jūs esat ievēlēts pār sociāldemokrātu uh, priekšsēdētāju. Tagad jums ir 5 minūtes un 30 sekundes. Paldies priekšsēdētāji! Nu, un es arī jūs vēlos oficiāli apsveikt. Un Es skatos, ka jums ir diezgan toleranta attieksme attiecībā uz uh, atvēlēto runas laiku, un to jūs noteikti pārņēmat no iepriekšējā priekšsēdētāja. Tas man ļoti patīk. Cienījamie klātesošie uh, ministru prezidenta skundze, mēs tagad runājam par ļoti, ļoti īpašā laikā. Tagad uh, citur Eiropā, mm, kur tiek uh, pieņemti nopietni lēmumi, tad šie cilvēki nav uh, starp mums, protams. Uh, tie ir tie, kas vada finanšu tirgus, un, protams, arī viņu upuri ļoti nopietni cieši. Un tagad skatāmies uz to, kas notiek, piemēram, ar reitinga aģentūrām. Šeit var pamanīt arī Eiropas vājos punktus. Un dažas risinājumus mēs varam rast ļoti grūti ar lielu piepūli. Un skatāmies tagad uz to, kāda ir reitinga aģentūra taktika. Ja mēs nepanāksim šeit kopīgo rezultātu, kopīgo risinājumu, tad tā nebūs vairs Eiropas politika. Un šeit var pilnībā uh, atbalstīja to, kas tika pateikts par kopienas metodi. Jā, to var tikai uzsvērt, bet te pašā laikā, un jūs arī šeit arī pareizi teicāt, ka ir nepieciešams atteikties no vienpusējas taupības politikas. Arī šeit reitinga aģentūras mums parādā, ka iepriekšējos vērtējumos viņi teikuši, ka tā kā ir šī vienpusēja taupības politika, nebūs iespējas pareizi koreģēt budžetu. Un tas, ko es izlasīju arī Financial Times, laikrakstā tur ir teikts, ka fiskāla noliegumā slēgšana, kas šobrīd ir politiskā prioritāte, ir labākajā gadījumā vienkārši tāds uzmanības novēršana, nekas vairāk. Nu tā viņi saka. Jā, mēs saprotam, ka tālāk radīsies sociālas problēmas. Un tika pieminēts, piemēram, tas, kas notiek citās valstīs. Paskatāmies uz Rumāniju. Tur ir tieši pretējais risinājums. Tur ir tāpības politika, kas ir pilnīgi antisociāla. Tālāk ir Spānija un izskatās, ka jā, vienkārši atkal vienkārši cilvēki cieši. Un Rumānija arī tas pats notiek. Un es varu, protams, aicināt visus atgriezties pie sociāli atbildīgās valsts modeļa Mēs nevarēsim atrisināt budžeta problēmas, ja mēs ne, nepieturēsimies pie šīs koncepcijas. Un es esmu pret to, lai sociāli atbildīga politika tiek apgāsta jau pašos pamatos. Jo, ja tā tas notiek, tad tiek stingri ierobežotas uh, uh, tiesības mūsu iedzīvotājiem. Paskatāmies uz to, kas notiek Bukarestē un citur. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Par izglītību runājot, šeit ir tāpat. Pavisam Drīz, pavisam nesen mēs runāšu par Lisabonas programmu, par to, ka ir nepieciešams veicināt konkurētspēju reģionā, ja tīpaši varam izmantot pētniecības instrumentus, izglītības instrumentus, bet kas reāli notiek, līdzekļi tiek samazināti, nevis palielināti, un tas, protams, kaitē mūsu plāniem. Un mēs esam tikko runājuši par nākotnes nākotnes paudze, manuprāt, viņiem grūti klāsies tieši tādēļ, ka mēs nedodam viņam iespējas izglītoties. Eiropā ir arvien lielāks bezdarbs. Jā, mēs ļoti vēlamies, lai mūsu iedzīvotājiem būtu darbs. Jā, šeit es pilnībā atbalstu, un tas, tas ir absolūti skaidri un saprotami. Ir, ja mēs saliekam kopā uh, vides aizsardzības un nodarbinātības politiku mēs varam daudz ko sasniegt. Šeit mēs varam sadarboties ar daudziem sociālajiem partneriem, piemēram, arī ar arotbiedrībām, kas cīnās par jaunām darba vietām. Paralēli mēs varam panākt to, ka vide tiktu saudzēta, lai būtu darba vietas, kas ir ilgspējīgas. Tika runāts jau par energoefektivitāti, jā, arī šis temats mums ir ļoti tuvs sirdī. Mums ir svarīgi, lai uh, um, energosektora tiktu taupīti, lai mums būtu efektīvāki risinājumi, bet mans būtiskākais mērķis, lai mēs būtu lepni par savu Eiropu, tā lai mēs lepotos ar saviem sasniegumiem, nevis skatītos ar, ar skaudību uz Ķīnu. Es ļoti gribu, lai arī pēc Dānijas prezidentūras būtu labas pārmaiņas, lai mēs tiešām būtu Eiropas uh, lepnums. Nobeigumā vēl neliels komentārs, tiešām negribu pārsniegt runas laiku. Es uzskatu, ka manā politiskajā grupā bija tiešām lieliska diskusija pirms es tiku ievēlēts par priekšsēdētāju. Tāpēc vēlos pateikties um, kolēģiem, ir tīpaši Katrīnai Trautmanai un Stevenam Hjūzam par to, ka viņi arī piedalījās ļoti kvalitatīvi profesionāli šajā diskusijā. Mēs joprojām esam vienoti un uh, Mēs varam tagad vienoti arī paust savu viedokli arī šeit, Eiropas parlamentā, un mēs vēlamies panākt Eiropa, kas ir taisnīga, kas ir sociāli vērsta, kas ir demokrātiska, ekoloģiska. Visi šie mērķi ir mūsu sirdī ļoti tuvu. Un mēs noteikti vēlamies kopīgi strādāt pie šisiem šiem mērķiem. Un tagad šeit priekšsēdētāji Nēlos sirsnīgi pateikt jūs un arī, protams, visus priekšsēdētāju vietniekus, kas šodien ir ievēlēti, manuprāt, labi esam izveidojuši parlamentu. Paldies! Paldies, Svoboda kungs, un tagad lūdzu Alde grupas vārdā Gīfer Hofstad. Thank you, Čem. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministre, es domāju, ka jums ir viena prioritāte. Un tā ir prioritāte saistīta ar krīzes apkarošanu. Ir eiro krīze, un tad ir arī e vērtību krīze Eiropā. Un viena lieta, manuprāt, ir absolūti skaidra, ir tas, ka pasākumi, kas šobrīd e, pēdējo divu, ga divu gadu laikā tika izmantoti, šobrīd nedarbojas. Un bija daudz dažādas sanāksmes, piemēram, divpusējas sanāksmes Merkel un Sarkozī, arī tur nekas nenotiek. Sanāk tā, ka mēs runājam, runājam, un atkal sākam visu no jauna. Un viena lieta, kas netika pieminēta, ir tas, ka standars un pūrs lēmums šim lēmumam pretojās visi Eiropas līderi. Es arī nevaru teikt, ka esmu īpaši safanojis par reitingu aģentūrām, bet es varu teikt, ka tai vietā, lai sūdzētos par reitingu aģentūrām Eiropas līderiem, labāk būtu izlasīt ziņojumus un saprast, kas tad tur ir teikts. Jo ko viņi īsti pasaka? Jā, tas ir pareizi, ko viņi saka. Tas Barniekungs arī teicis, un Reina kungs, un arī citi. Jo tad, kad jūs izlasīsiet, kas ir pateikts Stenders un Pūrs ziņojumā, jo tur viss ir pareizi. Viņi runā par to, ka Eiropā trūkst vienotības un politiskās drosmes. Viņi uzskata, kā tā ir būtiskāka problēma šobrīd. Viņi uzskata arī krīze tiek izprasta savādāk. Ja mēs šeit nerunājam tikai par finanšu krīzi, mēs runājam arī par tirsniecības līdzsvara trūkumu. Un varbūt ir sociālisti, kas to pierakstīja, bet mērķis, protams, ir tās palīdzēt tām valstīm, kas šobrīd ierobežo savus izdevumus, jo mērķis, protams, ir izaugsme. Un Standards and Poor's ir vienkārši tā aģentūra, kas to visu pierakstīja. Viņi saka, ka šobrīd krīze vēl ir tālu, uh, no beigām un ir nepieciešams ilgspējīgs risinājums. Nu, mēs varam godīgi un konkrēti pateikt, ka šobrīd šāds risinājums vēl nav piedāvāts. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir nepieciešams stabilitātes obligācijas, stabilitātes fonds uh, vai līdzsvara fonds, vienalga, kā mēs to nosauksim, bet tas ir nepieciešams. Mērķis jau, protams, ir krīzes apkarošanu. Tas ir jādara tagad pēc iespējas ātrāk. Un tas nav tikai mans personisks viedoklis, tas ir mūsu viedoklis. Itālijas premjerministrs šobrīd, šodien Finanšu Times laikrakstā raksta, viņš raksta, es uh, nesūdzos par to, ka reitings ir samazināts. Nē, nē, problēma ir tāda, ka Eiropas Savienības un līmenī trūkst uh, stingras politikas. To teica Marija Montis šodien Financial Times, uh, Financial Times laikā. Un viņš arī teica, ka nē, tā jau nebūs Merkels kundze, ka visu atrisināt ir svarīgākais ir, lai eiro obligācija tirgus tiktu sakārtots. Tad, tad varam teikt, ka šobrīd nav risinājuma Itālijai, kur ir 6-7% obligācija obligācijām tiek piedāvāti. Un vienīgais risinājums ir no vienas puses taupīt, bet te pašā laikā samazināt procentu likmes. Savādāk Monti kungam tiktu uzlikts neiespējams uzdevums. Mēs nevaram vienkārši pateikt, turpiniet taupīt un palielināt vēl, uh, palielināt uh, procentu likmes, izmantojot tos pašus 6-7%. Tātad, manuprāt, krīze ir arī par mūsu vērtībām. Paskatāmies, kas notiek Rumānijā šodien. Un es zinu, ka Eiropas komisija šobrīd jau ir uzsākusi pārkāpumu procedūru, un es ceru, ka Eiropas parlamentā arī tiks panākts vairākums, tā lai varam iekustināt 7. pānta procedūru. Un jautājums, ko es gribētu uzdot pašā nobeigumā, un pirmkārt apsveicu Pitele kungu Jā, jā, jā, jūs sakat, tagad sanāk, ka jūs ieradāties un es dabūju vairāk laika, vai ne? Nu jā, nu Itālijā tā, tā, tā, tā tas notiek. Mans jautājums jums ir ļoti vienkāršs. Eiropas komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru, un mums ir septītā panta procedūra, kas ir paredzēta pamatlīgumā. Ko šeit šobrīd dara padome? Kas turpmākais dienās ir paredzēts? Vai jūs plānojat par šo jautājumu spriest nākamajā Eiropā domē? jo, manuprāt, tā būtu liela kļūda, ja jūs tā nedarītu. Šobrīd Eiropa un eiro nav tikai naudas lieta, tā, tas ir arī jautājums par vērtībām un brīvībām. Paldies! Liels paldies! Ferhofstada kungs un tagad, un labrīt visiem! Ferhofstada kungs! Vai jums būtu iebildumi pret jautājumu no Gagānī kunga, ja vien es pareizi sapratu, viņš grib pieteikties. Tas nav brīvais mikrofons, viņam ir jautājums. Nu jā, Ā, īstenībā jā, tika pacelta uh, zilā kartiņa, bet tas saistīts ar brīvo mikrofonu. Tagad lūdzu Rebeka Hārms, jums ir četras minūtes. Priekšsēdētāja kungs, uh, priekšsēdētājas kundze, tiešām ir uh, milzīgs gods, ka es varu jūs tagad sirsnīgi sveikt šeit. Mana politiskā grupa ir tīpaši tādēļ, ka tā Dānijā ir radusies no sarkanos, sarkanos zaļo valdības, tad mēs no daudz ko no jums gaidām. Ne jau tikai jūsu politiskās uh, pārliecības dēļ un arī tā, ka Dānija tagad ir prezidentūra, bet arī tādēļ, ka jums ir šis sievišķīgi skandināviskais stils un ka jūs varat mums piedāvāt šādā veidā jaunu stilu, jaunu veidu, kā mēs varam risināt akūtu situāciju Eiropā. Es teiktu, ka jūs politikā darbojaties ar tādu šarmanti, uh, skaidru uh, stilu, un, manuprāt, jūs varat palīdzēt mums arī izkļūt no krīzes. Tas tas, ko mēs no jums gaidām. Un mēs no jums sagaidām arī to, ka jūs līgumu, ko mēs, par ko mēs diskutējam no kopš iepriekšējās krīzes sanāksmes. Es ceru, ka jūs kritiski raudzīsieties uz to līgumu, jo līgums, protams, ir svarīgs instruments, lai apkarotu krīzi, bet ir jāsaprot, ka tas ir veids, kā mēs varam Eiropas demokrātiju veicināt. Un ir ļoti svarīgi arī iesaistīt vairāk nacionālos parlamentus, un mēs nevaram šobrīd akceptēt izveidojušo situāciju. Un es arī uzskatu, ka Eiropa padomē, kas nākotnē ir paredzēta neformālā līmenī, kā Eiro samits, o, varētu, varētu šobrīd jautājumu risināt, atceroties arī ir kāds spēku sadalījums padomē. Ja nav viegli, protams, manuprāt, šādi demokrātiskie jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības funkcionēšanai, šie jautājumi ir jārisina pēc būtības. Tātad līgums, par ko mēs šeit runājam, jā, šīs līgums tika kritizēts, tāpēc, ka tā ir vienpusēja, uh, vienpusējs instruments, uh, kas ir eh, vērsts tikai uz stabilitāti un īstenībā tas nav krīze atrisinājis, tikai pastiprinājis. Un katru reizi, kad mums ir plenārs sēdi, mēs katru reizi konstatējam, ka esam dziļāk krīzē nekā iepriekšējā reizē, kad mums bija krīzes samits. Un tāpēc tagad, kad mēs cīnāmies atkal, ir jāsaprot, ka Eiropa joprojām atrodas krīzē, mēs pat ejam dziļāk un pat ņemam līdzi citas valstis. Jums, kā prezidējošai valstī, noteikti savā programmā jāiekļauj viss, kas ir nepieciešams, lai to darītu. Un mēs noteikti negaidīsim to brīdi, kad uh, būs prezidentūras vidusposms. Mums ir jāsaprot, ka mūsu idejas par klimatu pārmaiņām Un jūsu idejas par energoefektivitāti, jā, to šīs idejas var kļūst par jauno darba vietu avotu. Un ļoti svarīgi nezaudēt šeit laiku. Runājot par finanšu tirgus regulējošiem mehānismiem, jā, par to šodien tika jau diezgan plaši diskutēts, un es pilnībā piekrītu tam, uh, ka runājot par eiro obligācijām un par kompensācijas krīzēm, eh, kompensācijas fondu, par to viss ir jārunā pēc iespējas ātrāk, nedrīkst to visu vairs atlikt. Tā ir tāda centrāla diskusija. Un pateikšu, ka tā ir ļoti nopietna problēma joprojām. Un mums joprojām ir vienota valūta, kas ir jāaizsargā, bet te pašā laikā mēs nespēram soli pretī labi funkcionējošai Eiropas centrālajai bankai vai arī uh, Eiropas fondam un uh, solidaritātes mehānismam. Jā, šeit mums ir reitinga aģentūras, kas, protams, uh, kritizē mūsu stilu un arī daudzās valstīs mēs varam nu, pamanīt ļoti nopietnas konsekvences. Un vēlos tagad jūs padomas priekšsēdētāja un bijusi kolēģi, jū, lūdzu jūs kā sieviete dariet labāk nekā iepriekšējie, kas ir bijuši jūsu amatā. Izmantojiet savu politisko pārliecību un darīt, dariet visu, piemēram, risiniet jautājumu ar Ungāriju. Manuprāt, tas ir piemērs tam, kā padomu un komisija ļāva problēmai attīstīties, vienkārši runāja par kaut ko citu, uh, ignorē to, un tagad ir ļoti nopietnis rēķins mums ir jāapmaksā par to, kas notiek Ungārijā. Es uzskatu, ka tas ir Ungārijas, uh, Ungārijas valdības, bet arī komisijas un padomes uh, vaina. Grācie, grācie. Paldies Paldies, godātā kolēģa. Un tagad es dodu vārdu Martinam Kalanan kungam vārdu trīs minūtes lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atvainojos, atvainojos, priekšsēdētājs pārtrauc Kalanan kungu. Ir e, pacelta zilā karteņa un līdz ar to būs jautājums Harmsas kundzei. Lūdzu. Lūdzu, Marvoja kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja es pareizi sapratu Haramsas kundzes teikto, tad tā ir Ungārija, kura ir vainīga pie visām tiem pasaules grēkiem, kurus jūs pieminējāt savā runā. Vai tā tiešām ir Ungārija, kuru mums vajadzētu vainot visas pasaules grēkos, krīzēs un vispār? Un patiesībā kādā veidā Ungārija ir saistīta ar to, ko jūs tikko teicāt? Jā, tā ir valsts, kurā ir nopietnas ekonomikas problēmas. Orbānā uh, valdība nav piedāvājusi risinājumu Ungārijas smagai situācijai. Tai vietā viņš izvēlējās veidu, uh, kas ir nacionāla šovinistiskā Ungārijas stratēģija. Viņš šobrīd savas valdības politiku vēl mēģina notušēt, lai nepamanītu. Manuprāt, ar Ungāriju ir jārīkojas tieši tāpat kā ar visiem citiem. Un ir ļoti svarīgi solidarizēties, jo tā ir valsts, kurā arī ir ekonomikas problēmas, bet mēs saprotam, ka solidaritāte ir tāda um, vienīgā vērtībā, kura ir absolūtā prioritāte. Nē, Eiropas Savienībā ir arī visas citas vērtības, ne tikai solidaritāte, lai nesanāk tā, kā Orbánkungs to izmanto. Grācie, ridiamo la parola, l'onorevole Kā. Paldies, un tagad dod vārdu Kalanan kungam. Trīs minūtes lūdzu. Uh, you, Paldies, priekšstādētāji. Es gribētu sveikt premjerministras kundzi šeit no apvienotās karalistas puses eh, es gribētu tiešām jūs sveikt, jo beidzot arī kāda karaliskā ģimenes locekli ir parādījusies mūsu eh, sabiedrībā. Dānija ir mūsu vēsturiskā sabiedrotā, arī militārais personāls, Dānijas militārie spēki ir cīnījušies plecu eh, pie pleca kopā ar manu valsti, ar Franciju, tad, kad mēs cīnījāmies, lai aizsargātu Lībijas iedzīvotājs. Paldies jums par par to. Mēs noteikti atbalstam Dānijas prezidentūru šajā ļoti kritiskajā momentā, kad Eiropa stāv uz katastrofas liekšņa, un es ļoti ceru, eh, ka lai jūs būtu tieši Ļoti bieži saka, ka pats drosmīgākais akts politikā ir konkrēti un tieši runāt. Vai prezidentūra ir izrē, aprēķinājusi, cik darījuma nodoklis izdarīs ļaunuma mūsu ekonomikas izaugsmai? Un vajadzētu ieskatīties patiesībai acīs par eirozonu, par Eiropas fundamentāliem vājumiem vajadzētu runāt. Pagājušajā padomē mēs palaidām garām iespēju tā vietā, lai runātu runāt par realitāti. Padome ir uzsākusi atkal kārtējo uh, starp institūciju sarunu tukšo pļāpāšanu. Un mēs esam izbaudījuši tiešām divas lielas krīzes. Eirozona ir viena lieta, bet no otras puses ir arī milzīga problēma saistībā ar Eiropas starptautisko pozīciju. Mēs zaudējam konkurētspēju globālā tirgu, mēs atpaliekam no reģioniem, kas ir dinamiskāki, mēs pieļaujam birokrātiju, kas žņaudz uzņēmumus, mēs regulējam, nevis inovējam. Un tā kā mums ir stratēģija Eiropa 2020, mums ir nepieciešama izaugsme tirdzniecības stratēģija, kas stimulē uzņēmums. Mums ir jāstimulē ekonomiskās reformas, jātīsta kopējais tirgus, un tāpēc mēs atbalstam dažas no eh, prioritātēm. Par mm, daudzgadu ietveru mēs atbalstam, ka tas būtu jāskata kopā ar publisko finanšu konsolidēšanas uzdevumu lai būtu budžets, kas vērsts uz nākotni, nevis uz pagātni, lai būtu efektivitātes meklējumi, kā tas ir rakstīts arī jūsu programmā, mēs to atbalstam. Visām dalībvalstīm ir jābūt vienādi atturīgām, vienādi realistiskām strādājot ar budžetu. Mēs gribētu, lai budžets būtu iesaldēts, mēs gribam, lai eksistēšie resursi būtu efektīvāk izmantot. Un arī mēs uh, gaidam prezidentūras darbus tieši vienotā tirgus atdzīvināšanas jomā. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir jābūt kā atvērtam reģionam, investīcijai, tirzniecībai un, un arī, lai būtu darba vietas un izaugsme. Izmantošu nevajadzētu izmantot 21. gadsimta leksiku, lai runātu par 20. gadsimta lietām. Mēs šeit runājam par atbildību, par standartizāciju. Visi politiķi, visi ierēģi atcerās, ka kaut kāda regulēšana, katrs likums, tas vienmēr nāk ar kaut kādu cenu. Kāds maksā šo cenu? Vai nu tie būs darbinieki, vai nu tie būs patērētāji, vai arī darba vietas zaudēšana Šeit um, ir atsevišķi aspekti, ko mēs neatbalstam jūsu programmā. Mums uztrauc, piemēram, jūsu institīvas ārējo attiecību un arī tieslietu jomā. Piemēram, prezidentūrai nevajadzētu atbalstīt uh, komisijas priekšlikumu par kopīgo korporatīvā nodokļu bāzi. Uh, tas ir ļoti bīstams priekšlikums, to nevajadzētu atbalstīt, un līdz ar to es gribētu atbalstīt uh, Dānijas prezidentūru un arī novēlēt visu to labāko jūsu darbā. Cienu. Paldies, paldies godātajam Kalana kungam un tagad Sondergārda kungam trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es varbūt vēlētos sākt ar to, ka es vēlētos novēlēt Dānijas prezidentūrai un Dānijas valdībai veiksmi turpmākajā darbā. Veiksmi tādā ziņā, ka burtiski tikko Dānijas valdība ir pavadījusi simts dienas pie varas grožiem, un tā ir jauna valdība Dānijā. Dānijā septembrī notikušās vēlēšanas, kuras par premjerministri izvirzīja Heli Torningu Šmiti, un patiesībā tas ir būtisks jautājums šobrīd jārisina valdībai. Vai vajag vairāk investēt, lai mēs tiktu laukā no krīzes, vai vajag vairāk ietaupīt, lai mēs tiktu laukā no krīzes? Vai vajadzētu radīt jaunas darba vietas vai radīt bezdarbu? Divas pretrunas. Un Dānijas Iedzīvotāji, ievēlot Heli Torningu Šmitu priekšsēdētāja samatā, atbildēja skaidri. Tas jautājums, kuru Dānijas premjerministra diskutēja savā vēlēšana kampaņā, ir vēl aktuālāks šobrīd kā pirms simt dienām. Jo, kā jau šeit izskanēja, šobrīd Eiropas Savienība piedzīvo visdziļāko krīzi, kāda tā ir bijusi tās vēsturē. Pār par 10% Eiropas iedzīvotāju ir bezdarbnieki, pār par 5 miljoniem Spānijā vien, un tas ir vairāk nekā iedzīvotāju skaits Dānijā. Bezdarbs ir Eiropas lāsts divas trešdaļas eh, saņemot bezdarbnieku pabalstu nevar iz, izdzīvot, un piemēram 30% bezdarbnieku ir eh, Lietuvā, un eh, bezdarbnieku pabalsts dažādās valstīs jau ir beidzies. Tas mums visiem ir sitiens sajā, un raugoties uz jūsu piedāvāto prezidentūras programmu, tad patiesībā jūs runājat tāpat kā Merkozī. Jūs esat atteikusies no domas investēt vairāk, lai tiktu laukā no krīzes. Jūs arvien vairāk runājat par to, ka ir jātaupa, jātaupa un jātaupa. Bet, godīgi runājot, vai ir kāds, kurš jums ticēs, ka no krīzes mēs varam tikt laukā tikai tad, ja mēs diktēsim un diktēsim samazinājumus finansējumā budžetā? Eiropas Savienība to pieprasīja Grieķijai, un Grieķija grimst arvien dziļāk krīzē. Mēs to pieprasījām arī citām valstīm, un nekas neiz, neizdodās. Un šobrīd mēs jau trešo reizi Grieķijai izvirzam prasību taupīt, un nekas tur nesanāks. Es jums garantēju. Es uzskatu, ka Dānijas prezidentūras programmai ir tas skaistais nosau nosaukums Eiropa darbībā skaisti. Un tomēr tā politika, kuru jūs piedāvājat savā programmā, novedīs tikai un vienīgi pie bezdarba līmeņa pieauguma. Pēc manas politiskās grupas pārliecības tas ir pilnīgi nepareizs ceļš. Līdz ar to es vēlētos vēlreiz uzsvērt un pateikt Dānijas prezidentūrai, ka Eiropas valstu iedzīvotājiem nav vajadzīgs diktāts no Eiropas Savienības, vēl jau vairāk šis diktāts ir uz darba vietu samazināšanu. Tas, ka šobrīd dažādas finanšu pakotnes pieprasa valstu izdevumu apgriešanu, tas varbūt vēl būtu pieņemami. Un tomēr mums ir jāiestājās par kopīgu labklājību Eiropas Savienībā. Danijas prezidentūra ir dot seši mēneši, lai pierādītu to, ko jūs solījāt, ka investīcijas ir risinājuma daļa un ka jūs esat šīs daļas risinājums. Paldies eh, kolēģei, un tagad es dodu vārdu Mesaršmita kungam divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Bija ārkārtīgi interesanti pēdējo pusstundu klausīties, kas te notiek. Patiesībā mēs šeit piedzīvojam tādu mīlas stāstu. Hele Torning-Šmita ir tieši tā premjerministra, kuru mēs vienmēr esam vēlējušies. Viņa ir saņēmusi izglītību Brīgas birokrāta akadēmijā, viņa ir strādājusi šeit, eh, Eiropas parlamentā, un beidzot viņa ir tikusi pie varas, balstoties uz veselu virkni melu lieliski. Tāpat ir, balsti, tāpat ir veidot arī Eiropas Savienība. Jūs tiešām varat lepoties ar šādu prez, prezidentūras prieksēdētāju. Es jums garantēju, godātā komisija. Jūs visi mīlēsiet Helli Torningu Šmitu, jo patiesībā jūs redziet eh, iemiesojumu visam eh, cilvēces eh, mērķim viņā. Un patiesībā jā, visi, ir, visi mīl Helli Torningu Šmitu, un tomēr Šobrīd arvien vairāk dāņu nožēlo to, ka viņi balsoja par Heli Torningu Šmitu, jo patiesībā šobrīd valdība ir tāda, kāda tā ir. Itālijā, Grieķijā ir izveidots tā saucamās marionešu valdības, lai komisijas griba tiktu īstenota arī šajās valstīs. Un Heli Torninga Šmita neteica neko savos ievadvārdos sava veida lojalitāti ar šo divu valstu iedzīvotājiem lieliski uzteicami. Tāpēc es vēlētos eh, tikai pamudināt Heli Toningu Šmitu Jā, ierodaties Briselē, nākiet šeit Strasbūrā, izmantojiet visus šos sešus mēnešus, uzstājoties dažādās Eiropas Savienības institūcijās, jo patiesībā tikai tādā veidā jūs uzmanību novērsīsiet no Dānijas un visu Dānijas iedzīvotāju uzmanību pārvērsīsiet uz Eiropas Savienību. Jūs eh, jau esat pierādījusi, ka jūs to labi dariet. Un pat SFS kas eh, ir viens no fondiem, kuram vajadzētu izglābt visu eirozonu, arī starptautiskajās reitinga aģentūrās ir samazinājis savu reitinga klasi. Patiesībā šobrīd mēs atrodamies uz milzīga Titanika, kamēr neviens izliekās neredzam milzīgo aizbergu. Godātā Torninga Šmitas kundze, tavi draugi Šulcs, Barozu, jūs varat veidot tādu Eiropas Savienību, kādu vēlaties, bet mums tas nepatīk. Jūs nolemjat šeit, institūcijās, un vēlētājiem šeit nav nekāda teikšana. Tu Dānijā esi melojusi, melojusi un melojusi, un tas tev nāks atpakaļ. Paldies! Grācie! Honorevole! Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu Mēseršmita. Lūdzu, uzlieciet austiņas. Vai jūs varat atbildēt uz jautājumu, kuru uzdos Sinklērs kundze? Lūdzu, Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums kolēģim, kurš ir Dānijas deputāts par Eiropas finanšu transakciju nodokli, ko Dānijas premjerministrs, par ko Dānijas ministrs sacīja, ka viņš ļoti ātri virzīsies uz priekšu. Viņš piekrīt Dānijas ekonomikas ministrē, kas saka, tas uh, maksās tūkstošiem darba vietu. Vai varbūt viņš piekrīt Espersenam, uh, eh, bijušiem Dānijas ministram, kas uzskata, ka šis nodoklis ir tīrās muļķības? Prego, onorevole Messerschmidt. Meseršmita kungs, lūdzu, vārds atbildē jums. Es eh, piekrītu, ka transakcijas nodoklis eh, noteikti nāks par ļaunu visām ekonomikām Eiropā, un tas nāks par ļaunu arī strādājošajiem, tas nāks par ļaunu gan Eiropas konkurētspējai, principā visam. Un tāpēc eh, ir ārkārtīgi interesanti redzēt, kāda ir Dānijas politikas, kāda ir Dānijas valdības politika. Viens ministrs saka jā, viens ministrs saka nē, sociālistu partija Eiropas parlamentā balso par, citas politiskās partijas Eiropas parlamentā Dāņu viņu deputāti balso pret, un redzēsim, kā Dānijas prezidentūra no visas tās putras tiks laukā. Paldies, Mesešmit kungam, un tagad es došu vārdu Madlender kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tonīks Šmits kundze. Es neesmu bieži dzirdējis tik daudz tukšu vārdu kā šorīt. Uh, Jūs esat gandrīz vai kā Barozo, kas runā, runā daudz un tajā pašā laikā neko nepasaka. Tieši tāpat kā Barozo. Jūs apsolījāt izaugsmi 15 gadu garumā, jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība būs stiprākā ekonomika pasaulē un uh, pavisam noteikti tā nebūs taisnība. Paraukieties uz uh, to, cik uh, lielā mērā mēs atpaliekam ekonomikas ziņā, un uh, politiķi gal galā daudz ko savāž savās kabatās, bet es gribētu par to runāt ar jums, jo Nīderlandē ir zināms problēmas ar Eiropu. Mums ir labākā sociālās apdrošināšanas sistēma Eiropā, mēs ar to lepojamies, bet Eiropa, Eiropas birokrātija cenšas to sagraut, jo tas vienkārši nav pieņemami, ka Eiropas strādnieki ir saņēmuši tiesības saņemt sociālās aizsardzības eh, pabalstus. Viņiem būtu jāstrādā desmit gadus, lai viņi varētu izmantot eh, šīs iespējas. Eiropa padara to praktiski ļoti grūti īstenojamu un tiek radīts dažādas barjeras. Un tāpēc mēs gribētu redzēt, lai eh, Nīderlandes sociālās apdrošināšanas sistēma arī nākotnē varētu darboties. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu citiem runātājiem. Bēnsteda kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze un priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos sveikt Dānijas premjerministru šeit Eiropas parlamentā. Mēs ar lielām cerībām raugāmies uz Dānijas prezidentūras laiku. Mēs ceram, ka tas būs veiksmīgs laiks un mēs ceram, ka mēs varēsim jūs atbalstīt jūsu centienos. Uh, Kaut arī šobrīd mēs tikko dzirdējām tādas runas, kurām varbūt nepatīk jūsu darbība. Es uzskatu, ka lielākā daļa deputāta Eiropas parlamentā uzskata, ka jūsu prezentētās Dānijas prezidentūras prioritātes ir ļoti veiksmīgas. Jums ir vesela virkne darāmā gan ekonomikas jomā, tā saucamā sešpakotne ir jāīsteno, un, protams, grūtas būs arī sarunas par daudzgadu finanšu plānu. Es nedomāju, ka Dānijai tuvākajos sešos mēnešos vajadzētu tikai un vienīgi sēdēt birojos. Visai Eiropai ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs būtu tā prezidentūra, kura sasniegtu mērķus, kura būtu drosmīga gan izvirzīt jautājumus diskusijām, gan arī tos risināt pat, ja nevienmēr jums būs politiskais atbalsts. Es vēlētos redzēt, lai Dānija vairāk darītu energo jautājumu sakārtošanā. Un eh, pilnīgi protams, ka būs daudz, kas būs pret jūsu idejām, un tomēr risinājums mums ir jāmēģina rast pēc iespējas ātrāk Eiropai. 2011. gadā Eiropas Savienība izmantoja 350 miljārdus eiro naftas un tās produktu iepirkšanai Eiropā. Un pilnīgi noteikti, ka energo jautājums būs aktuāls, un ja mēs to sakārtot, tad mēs daudz vairāk naudas varētu ietaupīt. Diemžēl šodien mums ir jāsacina, ka Eiropas Savienības darbība arvien vairāk attālinās no Eiropas iedzīvotāju vēlmēm un arvien vairāk pietuvinās Putina kungam un naftas produktu iepirkumam no tuvajiem austrumiem. Uh, Es uzskatu, ka sakārtojot energo jautājumu, mēs varēsim veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju un tādējādi palielināt mūsu iespējas globālajā tirgū. Vēl pie tam energo jautājumu sak eh, sakārtošana radīs jaunas darba vietas. Mēs nodrošināsim to ekonomisko izaugsmu, ko mēs tik ļoti cenšamies panākt Eiropā. Tuvākajos sešos mēnešos Dānijai būs daudz darāmā, un es uzskatu, ka šī būs viena no jūsu galvenajām prioritātēm. Un e, pilnīgi noteikti, ka jums būs arī pretinieki, un es jums novēlu visu to labāko jūsu prezidentūras laikā. Es ceru, ka mēs redzēsim konkrētus rezultātus, zaļinātāku Eiropu un atbalstu zinātnē un pētniecībai. Paldies! Prieksēdētājs, paldies, godātais kolēģi, un tagad es dodu vārdu godātajam Jorgensena kungam divu ar pus minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un sveicināta šeit eh, premjerministrs kundze. Jūsu plāni ir ārkārtīgi ambiciozi, un tas man priecē. Četras tēmas, četri, uzņēm, četri uzdevumi - dinamiska Eiropa, droša Eiropa, zaļināta Eiropa. Tas ir pareizais kurs Eiropas Savienībai šajos grūtajos laikos. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi daudz eiropiešu, kuri jūt, ka šobrīd Eiropas Savienība ir tālu, tālu projām. Eiropas Savienība ir kaut kas difūs, kas tur kustās Briselē vai Strasbūrā, un tomēr iedzīvotāju ikdienai tā varbūt ie, iespaida nav. Bet patiesība ir pavisam savādāk. Tie lēmumi, kas tiek pieņemti Briselē, kā Strasbūrā, šiem lēmumiem ir būtiski ietekme uz cilvēku dzīvi Atēnās, Kiprā, Kopenhāgenā, Amsterdamā, visur. Mēs runājam par dinamisku Eiropu, un tāda mums ir jārada, bet tam ir nepieciešams radīt jaunas darba vietas, radīt ekonomisko izaugsmi, un mums ir jāsadzird iedzīvotāji. Šis līdzsvars ir ļoti grūti sasniedzams, bet patiesībā tas ir pavisam kas cits, un tas ir eh, Mešeršmita kungam, es, tas runās pretim jūs teiktajam, tātad jūs sakiet, ka šeit parādās tāds mīlas stāsts, bet mēs dzirdējām arī galēji kreiso teikto. Un uzklausīsim visus. Un eh, ko tad šobrīd Eiropas Savienība mēģina panākt? Tās valsts, kuras pašas netiek galā, tām ir jāpalīdz. Un eh, ja mēs nebūsim vienota Eiropā, tad mums šādu palīdzību sniegt neizdosies. Zaļināta Eiropa ir cita vīzija. Tas ir tāds uzdevums, ka, piemēram, krīzes apstākļos mēs nedrīkstam neņemt vērā arī zaļos mērķus. Tas, kas ir labs vidē, tas, kas ir labs klimatam, tas rada arī jaunas darba vietas. Paņemsim kaut vai direktīvu par energoefektivitāti. Šeit mēs runājam par to, ka ja mēs mēs samazināsim Eiropā CO2 izmešas par 25%. To mēs varam panākt energoefektīvi palielinot par 25%. Tas radīs 2 miljonus jaunu darba vietu. Tie būs 2 miljoni eiropiešu, kuriem šobrīd nav darbs, kuriem tad būs darbs, un tā ir būtiska atšķirība. Tas Eiropas Savienības institūcijas pietuvina iedzīvotājiem, un tikai sadarbojoties pāri robežām mums izdosies panākt pozitīvu rezultātu. Droša Eiropa, jūs trešais mērķis, pārobežu kriminalitāte rada nedrošību mūsu visu sirdīs, un arī šeit mēs varam daudz ko darīt. Nobeigumā mums ir jārunā par to, ka jūsu programma ir ļoti ambicioza, un es vēlētos novēlte, novēlēt jums visu to labāko turpmākajā darbā. Prieksēdētājs, paldies! Jorgensen. Paldies, Jorgensen kungam! Vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu, lūdzu? Prego. Uh, Mr. Mr. Jurgensen. Jurgensen kungs. Vai jūs, vai jums neliekas, ka komisijas īstenotā politika rada tādu Eiropu, kurā ir masveida bezdarbs. Tad vai godātais deputāts ir sapratis to, ka Eiropas komisija izveido politiku. Mēs ar jums kopīgi veidojam politiku, un Eiropadoms prezidents arī piedalās šajā procesā, un es domāju, ka ja mēs pieņemam to, ko Dānijas prezidentūra piedāvā, tātad mērķis izaugsme, ilgtermiņa izaugsme, tad uh, tas uh, radīs pozitīvas pārmaiņas visiem Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Grazie, bene. Paldies! Un turpinām tagad dod vārdu Rode kungam divas minūtes lūdzu. Premjerministrs kundze, laipni lūdzu šajā namā, kur visiem sākās. Un es vēlos runāt ar premjerministru angļu valodā, jo es vēlos uzteikt viņu un viņas valdību. Pēdējo reizi, kad es izteicu komplimentu Redingas kundze, tas tika iztūkots kā kritika. Un tādēļ Tā kā premjera ministra nav pieredus pie tā, ka es viņai izsaku kompliments, es vēlos izvairīties no jebkādas sajukuma. Es vēlos uzteikt Dārijas valdību par trīs jautājumiem. Es gribētu uzteikt jūs par to, ka jūs uzklausījāt šo parlamentu, izstrādājot savas prioritātes un pieturējāties pie tā, kas jau ir izteikts kā priekšlikums. Uh, Šī prezidentūras programma ir ambicioza, tomēr tā ir arī pragmatiska. Tā parāda, ka jūs esat ļoti skaidri sapratusi savu lomu kā godīgu vidutāju loma, un pavisam noteikti jūs un jūs ministri esat labi izpildījuši mājas darbu un esat bijuši ļoti centīgi īstenojot dažādas iepriekšējās sarunas ar parlamentu. Liels paldies par to! Es esmu pārliecināts, ka jūs saņemsiet to atbalstu, kur šodien lūdzāt. Bet pirms premjerministra pārāk aizrāvis ar visiem šiem komplementiem, es gribētu uzdot dažus kritiskus jautājumus. Pirmkārt, kā premjerministre vadīs jauno starpvaldības nolīgumus un šo te ļoti nedrošo lauku? Otrakārt, kāda ir Dānijas pozīcija runājot par nodokli, kas saskaņā ar komisijas pēdējiem datiem var izmaksāt apmēram 130 tūkstošu darba vietu? Un visbeidzot, Mēs šobrīd runājam par ģimenes eh, atkal apvienošanas noteikumiem ar, ar komisijas eh, zaļo grāmatu. Šulc kungs jau ir kritizējis šo 24 gadu noteikumu Vai premjerministra izmanto šo izdevību, lai sāktu strādāt, lai panāktu, ka šis 24 gadu noteikums darbotos visā Eiropas Savienībā? Tie bija mani jautājumi. Paldies jums par jūsu nodomiem un uh, vēl jums veiksmi prezidentūras laikā. Paldies! Paldies Rodas kungam! Vai jūs atbildēsiet uz Akonikundas jautājumu? Varbūt uzlieciet lūdzu austiņas. Lūdzu uzlieciet austiņas, saka priekšsādētājs. Vai jūs atbildēsiet uz Okonikundas jautājumu? ir noticis pārpratums Akonīkundze. Vienkārši gribēja pieteikties uz privā mikrofonu procedūru tagad esam noskaidrojuši šo pārpratumu, un tāpēc došu vārdu Turunens kundzei. Paldies! Godātā premjerministrs kundze, es vēlētos jūs sveikt zaļo grupas vārdā un pateikties par jūsu ievadvārdiem. Es uzskatu, ka ir ļoti atsvaidzinoši šeit redzēt prezidentūras vadības grožos spēcīgu sievieti. Un eh, Eiropa jau tā sastāv no pārāk daudz vīriešiem stīvos uzvalkos. Un es uzskatu, ka visi mēs ceram un sagaidām no jums daudz. Jūsu svarīgākais uzdevums Dānijas prezidentūras laikā būs eh, veicināt kopīgu krīzes risinājumu īstenošanu. Un es uzskatu, ka galvenajam, galvenajam uzdevumam ir jābūt izveidot zaļinātu enerģiju un jaunas darba vietas. To pieprasa miljoniem eiropiešu, kuriem šobrīd nav darba. Jaunieši Eiropā, mana paudze, šobrīd cieš visvairāk, un tāpēc ir ārkārtīgi veiksmīgi šeit dzirdēt jūs teikto par to, ka jūs iestāsieties par paudzēm. Un tomēr es uzskatu, ka Dānijai ir jādara vēl vairāk, jums ir speciāli jāiztērā programma jauniešu bezdarbam. Par to jau tiek runāts Eiropa 2020 progr programmā, un tomēr krīzes apstākļos jaunu darba vietu veidošana tieši jauniešiem ir būtiska. Finansējums samazināšana krīzi neatrisinās. Par to jau mēs esam runājuši daudz, bet šobrīd ir pienācis laiks, lai mēs sāktu kaut ko darīt ekonomikā, kaut ko tādu, kas radītu jaunas darba vietas un kas krīzes risinājumus padarītu godīgākus. Es tiešām ceru, ka Dānijas prezidentūra šo uzdevumu atrisinās. Paldies! Grācija, no Paldies Turunens kundzei, un tagad es dodu vārdu Rosbaks kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Sveicināta premjerministras kundze! Tiek sagaidīts, ka Dānijas prezidentūra būtisku uzmanību pievērsīs enerģijas aspektam. Tas ir būtisks jautājums, pie tam dažādās dalību valstīs intereses ir dažādas. No sirds ceru, ka prezidentūra atbalstīs jaunu energoavotu izmantošanu, jo šobrīd vēja, saules un ūdens enerģija, jā, lieliski, bet ir jāiet tālāk. Dānija stājas pie prezidentūras grožiem Eiropai smagā periodā. Ekonomiskā krīze būtiski ietekmē iedzīvotājus, kurš šobrīd smagi nospiež bezdarba nasta, īpaši jauniešus. Mēs varam šo situāciju uzlabot ja mēs atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmumus, jo tiem šobrīd klājas īpaši grūti. Ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs pavērstu ekonomiskās izaugsmas vektoru augšup. Es nevēlētos, lai prezidentūra savu laiku izmantot līgumu maiņām, krīzi nevar izmantot uh, kā papildus birokrātijas veicināšanai Eiropas Savienībā. Ir jāpārvērst iestājas par pilnīgi konkrētiem rezultātiem un vienotā tirgus stiprināšanas. Ir daudz citu svarīgu jautājumu, kā jau šeit izskanēja kolēģi teiktajā. Zivsaimniecības un lauksaimniecības politikas reformas ir tikai dažas no šīm prioritātēm. Ekonomiskās krīzes apstākļos vai nebūtu loģiski pieprasīt vienu sēdekli Eiropas parlamentam? Vai nebūtu loģiski būtiski apcirt atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai. Mēs zinām, ka abas šīs jomas vairs nedarbojās, un patiesībā tas iedzīvotājiem maksā ārkārtīgi daudz. Mums ir jāpārtrauc atbalstīt lauksaimniecību un zivsaimniecību, jo tas jau ir novecojis. Diemžēl Dānijas prezidentūras prioritātes ir ļoti nekonkrētas. Paldies! Grācie, grācie, kolēģi. Paldies. Paldies, Rosbachs kundzei. Pols Mērfīkungs, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Mēs tagad četrus gadus esam piedzīvojuši smagus taupības pasākums visā Eiropā, un rezultāti ir ļoti skaidri. Uh, ir lejupslīde, kas eh, ir aizvien padziļinājusies gan ir, Īrijā, gan Portugālē, gan Grieķijā. Miljoniem cilvēku eh, cieš un ļoti daudz bērnu cieš no tā, ka vecāki vairs nevar atļauties viņus pabarot. Un visā Eiropas Savienībā ir eh, potenciāla recesija iespējama 2012. gadā. Gan premjerministra, gan Brozokungs runāja par izaugsmi. Bet tad, kad jūs palasat programmu, tad ir skaidrs, ka šobrīd viss notiek tā kā parasti tiek runāts par uh, izaugsmu, bet tāpat laikā īstenot taupības pasākumu. Ja mēs paraugamies uz ekonomiskās pārvaldības programmas īstenošanu, tad jāsaka, tā ir metode, kā institucionalizēt taupības pasākumus uz demokrātijas rēķi, rēķinu visā Eiropā. Visu laiku tiek darīts viens un tas pats un tiek sagaidīti atšķirīgi rezultāti, bet tas ir tieši tas, kas mums ir šeit. Vai tas ir neprāts, vai tas ir tikai veids, kā garantēt to, ka obligāciju turētāji saņem uh, savu pēļņu uz cilvēku rēķina. Referendumu iespējas īrijā par uh, taupības līgumu, kas aizvien vairāk institucionālēs šo te taupības uh, politiku ir ļoti tuvu. Un mēs sagaidām, ka īrijā cilvēki mm, balsos godīgi, nebaidoties no šantāžas. Paldies! Un tagad uz vienu minūti dodu vārdu uh, Cavēlas kungam. Uh, kundzei, paldies. Uh, priekš, uh, premjerministrs kundze vēl jums uh, panākums turpmākajos sešos mēnešos. Man ir divi ļoti konkrēti priekšlikumi uh, lai palīdzētu uzlabot to, kas uh, jau pastāv, kāda ir esošā komisijas politika. Enerģētikas jomā varbūt jūs prezidentūra varētu nākt klajā ar uh, iniciatīvu, reģistrēt, piefiksēt visus uh, Eiropas Savienībā esošos um, enerģijas avotus. Mums ir jāzina, kādi uh, enerģijas avoti Eiropas Savienībā ir pieejami. Un kuri avoti, vai drīzāk sakot, investīcijas, kas nav īsti reāls. Tā piemēram, fotovoltaiskās iest... instalācijas ir paredzētas dažās valstīs, kurās nepietiek nemaz saules enerģijas. Tātad par to viss ir kārtīgi jāpārdomā. Nākošais jautājums - nodarbinātība. Vakar Wall Street Journal eh, tika publicēts raksts par eh, smadzeņu noplūdi no Eiropas Savienības, jo masveidā strādājošie pamata Eiropas Savienību. Mums ir jāapzinās, kādas izmaiņas attiecīgi notiek Eiropas Savienības ietvaros. Tā tad, manuprāt, enerģētika nodarbinātība divas svarīgākās jomas. Paldies uh, Savēlas kundzei un tagad vārds uh, Klais kungam. Paldies priekšsēdētāji. Uh, eh, Premjerministrs kundze, ceru, ka jūs apzināties, ka uh, ir lielas cerības no Eiropas Savienības pilsoņu puses attiecībā uz Dānijas prezidentūru. Jūsu valsts ir veikusi ļoti uh, drosmīgus nepieciešams pasākumus, lai mīkstinātu problēmas saistībā ar imigrāciju. Tas varbūt nevienmēr ir eh, ticis eh, saprotoši uzņemts citās dalība valstīs. Eh, jūsu valsts krīzes apstākļos attiecībā uz karikatūras radītajām sekām arī pieņēma tādu ļoti spēcīgu nostāju. Jūs tāpat pārstāvat Eh, citu valdību, un es domāju, ka jūs noteikti aizsargāsiet dalību valstu eh, tiesības eh, veidot savu patvērumu pieprasīšanas un sniegšanas politiku, jo mums šobrīd ir krīze gan Schengen zonā, gan Eiropas Savienībā attiecībā uz šiem imigrācijas jautājumiem. Paldies! Langena kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt Dānijas premjerministri par eh, šo Eiropai draudzīgo politisko programmu. Mums tas ir kaut kas pilnīgi jauns no Dānijas puses, un mēs darīsim visu iespējamo, lai aktīvi jūs atbalstītu īstenojot šo programmu, tā skaitā atsevišķu pasākumu īsteno, īstenošanā, tā skaitā attiecībā uz eh, starpvaldību metodi, uz finansu transakciju nodokli. Jūs uzsvērāt, ka kopienas metodi ir tā galvenā metode, kas būs jāīsteno. Mēs būsim jums blakus tad, kad jūs centīsieties īstenot šos pasākums. Un es gribētu piebilst vēl kaut ko. Izvediet Dāniju no eiroskeptiķu vidus. Jums ir iespēja ne tikai stabilizēt eiro, bet arī šo līdzšinējo Dānijas sabiedrības viedokli izmainīt un um, doties aktīvi eiro virzienā. Un es gribētu teikt vēl kaut ko. Mūs, mēs atbalstam jūsu programmu, bet es vairāk kārt uh, lasīju, ka jūs vēlēt, vēlaties uh, spērt soli tuvāk pretī Turcijai. Šodien jūs to nepieminējāt. Lūdzu, pre, premjerministrs Kunze. Uh, Izdariet mums pakalpojumu savas prezidentūras laikā un pārlieciniet Turciju, ka tai ir jā, jāceļ paredzētā blokāda nākamajai prezidentūrai. Tas būtu liels panākums attiecībā uz Turciju, jo, ja Turcija vēlēsies arī turpmāk jūs pēctečus eh, Kīpru bloķēt, tad man būs jāsaka, ka šajā punktā jūs iespējams savu uzdevumu nebūsiet varējusi izpildīta. Parūpēties lūdzu par to, mēs jūs atbalstām. Paldies! Grācie, honorēvo! Paldies Langenkungam! Nākošais Klod eh, Morālis, viena minūte. Priekšstādātāji, eh, priekš, eh, premjerministrs kundze, liels prieks jūs redzēt mūsu parlamentā. Un uh, neskatoties uz to, ka ir ekonomiskā krīze, es esmu kopā ar jums uh, komitejā strādājis uh, ilgus gadus un esmu apņēmības pilns darboties tāpat kā jūs. Jūs, protams, norādījāt, ka ekonomiskā krīze ir centrālais jautājums, bet es zinu, ka jūs un jūsu komanda ļoti laicīgi jau iesaistījās darbā, lai strādātu arī pie vērtībām, pie uh, tieslietām un uh, iekšliet jautājumiem. Jūs uh, neesat vairījušies no šīm ārkārtīgi delegātajām tēmām. Uh, Visām mūsu valstīm ir bijis ļoti grūti risināt šos jautājumus, bet tā vietā, lai jūs novirzītu šos jautājumus malā, jūs esat domājuši par, tā teikt, pamata ķieģelīšiem likumdošanas darbā, kas ir nepieciešami. Un gribu jūs lūgt uzturēt jūsu spiedienu un spriedzi attiecībā uz Schengenas līgumu pamatvērtībām un ir nepieciešams tālāk kopā ķieģelīt pa ķieģelītim būvēt šo a, patvērumu pieprasīšanas un a, sniegšanas a, sistēmu. Ir jau priekšlikumi izteikti šajā jomā, un mēs ceram, ka jūs efektīvi darbosieties un virzīsiet šos jautājumus uz priekšu. Attiecībā uz Ungāriju mēs gribētu arī kaut ko no prezidentūras būtiski sagaidīt, jo, kā es teicu, jums ir jāstrādā pie vērtībām un, protams, arī jārisina ekonomiskās krīzes jautājums, kas varbūt ir centrāls svarīgs. Paldies eh, Morais kungam. Lāmsdorf kungs nākošais. Jā. Frau Premjerministerin. Premjerministrs kundze. Es vispirms gribētu jums pateikties. Zilā kartīte. Tur ir pacelta zilā kartīte. Uh, eh, onorevole Morais, eh, vuole ricevere. Morais kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt uz jautājumu, eh, zilās kartas jautājumu? Okay, e, se l'onorevole Morais è d'accordo, facciamo fare. Eh, Morāls kungs, ja jūs eh, piekrītat, tad jums ārkārt, ārkārtas apstākļu pēc tiek piešķirties pie atbildēts otru jautājumu. Jā, paldies, saka Marvai kundze. Jūs teicāt, Morais kungs, ka mēs gribam, lai Dānijas prezidentūra Uh, izskatīt un izsināt šo Ungārijas jautājumu efektīvi un uh, steidzami un tā tālāk. Kas ir tie mēs, Morais kungs? Cik uh, daudzi jūsu uh, vēlētāji, jūsu vēlēšana apgabalē gribētu, lai Ungārijas jautājums tiktu izskatīts tagad, kad ir tik dziļa krīze visā Eiropā un kad ir tik daudz bezdarba, tik daudz nabadzības? Uh, Cik liels procentuālais sastāvs jūsu vēlēšanas apgabalā, vēlēšana apgabalā vēlas, lai mēs izskatītu tiesnešu pensionēšanās vecumu Ungārijā vai arī, teiksim, ombudsmena darbību attiecībā uz datu aizsardzības biroju? Morais kungs. Jums vajag uzmanīgi mani uzklausīt. Es teicu, ka ekonomiskā krīze, protams, ir centrāls svarīgs jautājums Eiropas Savienības pilsoņiem un Dānijas prezidentūra tam pievērš uzmanību. Varbūt man nevajadzēja pieminēt Ungāriju. Bet lieta te ir, runa te ir par vērtībām. Prezidentūrai ir jāpiedalās kopā ar eh, parlamentu, ar padomi, eh, ar komisiju. Tātad ir jāpiedalās eh, šādu jautājumu risināšanā. Jā, manā valstī un citās valstīs ir ļoti svarīgas pamatvērtības. Te nav runa par Ungāriju tikai, te ir runa par uh, Eh, ne tikai Ungārijas eh, valdības politiku, bet par vispār jebkādas citas valsts politiku, tad, kad notiek vai potenciāli var notikt pamata vērtību pārkāpšana. Mums par šādām situācijām ir jāsatraucās, bet, protams, ka šis nav vienīgais jautājums, kas ir vissvarīgākais eh, šeit parlamentā. Paldies! Nākošais. Lamsdorf kungs. Paldies, mans otrais mēģinājums. Nu tad vēlreiz. Es gribētu iesākt ar pateicības vārdiem. Jūs pēc eh, tam, kad jūsu valdība uzņēmās atbildību, eh, sākāt eh, runāt par, par robežu kontrolas ieviešanu starp Dāniju un Zviedriju un Dāniju un Vāciju. Es, man liekas, ka tā ir laba ziņa. Tā bija laba ziņa reģionā dzīvojošiem iedzīvotājiem arī. Uh, pār, transporta pārvadātājiem. Es domāju, ka tas ir labs pasākums. Otrais punkts, par ko es gribētu runāt, un te es pieslienos Werneram Langenam, lūdzu aizstāviet kopienas metodi. Es domāju, ka jūs jau vienreiz uzzinājāt ko tas nozīmē, ja mēs atkal atgriežamies 19. gadsimta starpvaldību rīcības situācijā, un Sarkozī kungs to arī pierādīja. Un, ja tā turpināsies, tad tas būs vēl viens arguments, kāpēc vajadzētu tomēr pāriet pie kopienas metodas. Bet ir arī vēl viens punkts, kas ir svarīgs. Jūs eh, savās prezidentūras prioritātēs eh, rakstat, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vienā balsī runāt uz āru. Es domāju, ka jūs manuprāt, tas ir labi, ka jūs izmantojat šo iespēju, kad esat prezidentūra, lai uh, bet es nezinu, tas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par Eiropas aizsardzības iespējām, un, bet e, Eiropas aizsardzības aģentūrā ir iesaistīts visas valsts izņemot Dāniju, varbūt vajadzētu izmantot šo iespēju, lai to mainītu. Mēs, e, mana grupa, arī iestājas pret Ungārijas rīcību, taču padomē ir e, jānāk klajā ar uh, priekšlikumu saskaņā ar 7. pāntu. Es gribētu aicināt jūs, aicināt nepieciešamos pasākumus, un tikai tā mēs varēsim atrisināt problēmas saistībā ar Ungāriju. Paldies! Kāro kolēga, la parola ora. No... Paldies! Turmes kungs, nākošais viena minūte. Uh, uh Premjerministrs kundze, uh, rezultāti un nevēlmes Arī tāds ir mans politiskais moto, tā varētu teikt. Uh, es uh, biju referents uh, ziņojumam par energoefektivitātes direktīvu, un jā, ir svarīgi šo jautājumu risināt, bet šodien es gribētu runāt par jautājumu, kas, manuprāt, ir izšķiroši svarīgs, lai īstermiņa investīcijas nodrošinātu. Un tā ir Eiropas investīcija banka. 2008. gada decembrī 27 valstu vadītāji nolēma, ka uh, 2009. gadā investīcija bankas kapacitāte tiks pacelta no 55 miljārdiem uz 80 miljārdiem. Tātad 2009. gadā tika lemts eh, palielināt tātad pa 20 miljārdiem, pa 25 miljārdiem. Tika paredzēti pasākumi Eiropas autoindustrijas glābšanai šobrīd ir krīzes situācija, un Eiropas Investīcija banka turpmākajos gados ir pamazinājusi savu aizdevumu izsniegšanas kapacitāti līdz 60 miljārdiem. Kāpēc mēs tagad esam atskāpušies, kāpēc es samazinātu šī aizdošanas kapacitāti par uh, tik lielu summu, un kāpēc Eiropas Investīcija banka neizmanto to, ko Dragī kungs jau piedāvāja privātām bankām kā glābiņu. Privātajām bankām paredzēta 500 miljārdi par 1%. Un šī nauda tiek ielikta uz nakti, teiksim, uz 24 stundām Eiropas centrālajā bankā, un kāpēc Eiropas investīcija banka nav spējīga aizdot 80 miljārdus par 1% 2012. gadā un investēt to attiecīgi Eiropas ekonomikā? Vai tā nebūtu viena visātrākā investīcija ar vislabāko stimulu, ko mēs varētu panākt jūsu prezidentūras laikā? Paldies! Paldies, Turmes kungs! Eh, tagad eh, lūdzu eh, Pitas kundze. Eiropa šobrīd ir ar tukšu kabatu. Dānijas prezidentūra ir aicinājusi izpildīt komisijas programmas, lai varētu atrisināt mūsu ekonomiskās vidas problēmas. Šeit ir runa par 500 miljoniem iedzīvotāju. Dānijas prezidentūra uh, būs kā tāds uzrak, uzraugs Eiropai. Un, eh, protams, var daudziem izteikumiem piekrist, mēs šodien varam apsvērt to, cik ļoti vajadzīgs eh, palielināt eh, Eiropas Savienību kā prioritāti, runājot par Balkānu valstīm. Mums ir nepieciešams integrēt šīs valstis, lai tur apstādinātu korupciju un kriminalitāti. Par Turciju Dānijas prezidentūrai arī jādomā jo arī no Turcijas mums vajadzētu sagaidīt, ka tā kļūs par um, Eiropas Savienības dalībvalsti, taču uh, tur, tur Turcija vēl daudz ko darīt. Eiropa mm, ir tuvu bankrota stāvoklim, un uh, tas būtu jāizglābi. Un te nav runa tikai par Eirozonu vien, jo jums uh, faktiski nebija nekad uh, ticības Eiro, kā jūs paši ziniet, jūsu valstī. Paldies, un tagad vārds Sinklērs kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Er, premjerministrs kundze, jūs e, saņēmāt prezidentūru tad, kad e, mūsu dzīvē apdraud demokrātijas e, pārkāpumi. Un mēs esam redzējuši pēdējos mēnešos, ka eh, eh, ievēlētus līderus eh, ir, mm, izm, tie ir izmesti no darba, un šeit mm, tiešām ar šo jauno līgumu Eiropas Savienības aparačiki mēģina iekļaut visas Eiropas Savienības valsts, 27 valsts bez referendumu šai līgumā. Nav brīnums, ka ļaudis protestē, un Eiropas galvas ir ah, pagrieztas un prom. Mēs esam šajā te iespējamajā situācijā, kad krīzes un neskaidrības brīdis mums klāt, un mēs stingri uzraugam, raugāmies uz Dānijas prezidentūru. Eh, kā tad eh, Eiropas Savienība skatās uz Starptautisko valūtas fondu, eh, bet cik dziļi ir krīze? Apvienotā karaliste, kas nav Eiropas eirozonā, mums tai būs jāpiedalās šajā arī darbā. Paldies tagad, Mauro. Vienu minūti un 30 sekundes Mario, Mauro lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, premjerministres kundze. Eh, skatos eh, šo programmu, un tad ir redzams, ka galvenā eh, programma prezidentūrai ir šeit ir runa par atbildīgu Eiropas ekonomikas garantēšanu. Ko tad tas nozīmē? Jā, kā es uzskatu, tā tā ir atbildīga Eiropa, Eiropa, kas apzinās tos riskus, kas stāv priekšā. Lielākais šķērslis šodien ir Eiropas vadība, jo ne jau tas eiro, kas tiek pakļauts. Eirozonā ir valsts valstis, kas ir atbalstījušas valūtu, bet eh, nav veikuši politisko vadību. Un šobrīd viņiem ir paralizēta rīcība. It īpaši tas attiec uz tām valstīm, kas šobrīd atrodas grūtībās. Un tur ir nepieciešams viņus, tā teikt, izvilkt no šīm grūtībām un eh, Polijas prezidentūra ir darījusi labu darbu, un es ceru, ka jūs strādāsiet tālāk pie šīm lietām, jo mums vajadzētu vēl vienreiz apliecināt vienotību kā vienīgo ieroci, eh, ko nevar uzvarēt, eh, runājot par to, lai tiktu galā ar krīzi. Ir daudzas prognozes, kas rāda, ka ka eh, nu, visi eh, iedzīvotāji taču gribētu saņemt eh, labu darbu, darbas vietas un tad aizstāvētu jūs tajā cīņā, ko uzņēmāties vakar, kad bija runa par parlamentārismu tiesībām, tiesību samazināšanu. Un tas tiešām jāsaka jūsu Estrelas kundze, lūdzu, tagad. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, jūs esat eh, sveikta šeit, Eiropas Savienībā, kas šobrīd ir sadalījusies tajās valstīs, kas var aizņemties naudu par zemiem procentiem, un tās valstis, kas maksā augstās likmes. Mēs esam krīzes laikā. Un mēs redzam, ka e, solidaritātes pietrūkst un e, saredzam egoismu. Mums vajadzētu strādāt, e, pretdarboties tam. Nu, runājot par mātes, maternitātes direktīvu, līdz pat šai dienai par spīti poļu centieniem padome vēl nav reaģējusi uz parlamenta priekšlikumu. Šobrīd piemēram, es esmu gatava dialogam ar padomi, lai mēs varētu atrast risinājumu, kas būtu piemērots pašreizējiem apstākļiem un kas atbilstu 2020. gada stratēģiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un it īpaši tāpēc, ka mums ir gaidāmas lielas demokrātiskās problēmas. Un līdz ar to mums būs grūtības arī sociālās apdrošināšanas sistēmas. Es paldies, un tagad dosim vārdu Štādler kungam. Paus. Prezident, parlamenta deputāti, es nevēlos tagad runāt par Barozo kungu un premjerministras izteikumiem, jo tad tās būtu politiš, politiskas debatas, bet es eh, pretojos eh, iebildumiem pret uh, Ungāriju, jo, ja mēs parāgamies, kā komisija rīkojas Ungārijas gadījumā, tad man kā austrietas liek atcerēties to, kā Austrija rīkojās 2000, kā Eiropas padoma, rīko, Eiropa padoma rīkojās 2000. gadā pret Austriju. Es domāju, ka tā ir nepareiza rīcība. Orbāna valdība ir vairāk, vairāk, vairāk kārtīgi pierādījusi, ka tā ir demokrātiska, tā ir likumīgi ievēlēta un leģitīma. Padoms prezidentūra uzskata to par uzticamu partneri ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī NATO, un tas nav apstrīdams. Nedrīkst tā izturēties pret Ungāriju, un visi tie, kas uzskata, ka ar šādu rīcību sociāls liberāļi vai marksisti var nonākt pie varas, tie kļūdās. Ar šādu Ungārijas izturēšanās pret Ungāriju. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un dod vārdu Dīkungam. Lūdzu. Uh, Vispirms par finanšu un ekonomiskiem jautājumiem. Jūs, premjerministrs kundze, jau teicāt, ka Dānija uh, neparedz iesaistīties Eirozonas uh, integrācijas jautājumos. Uh, Par atrasinātajiem produktiem ir izteikti jau priekšlikumi un tāpat ir nepieciešams reformēt stabilitātes paktu trijos virzienos. Ir jāstrādā pie šiem tekstiem lielākā daļa politikas attiecībā arī uz finanšu transakciju nodokli. Vai jūs varētu sniegt, kāda ir precīzi jūsu politiskā nostāja par šīm konkrētajām tēmām? Tāpat gribētu piesaistīt uzmanību tirzniecības politikai. Padome sniedz komisijai mandātu vest sarunas. Uh, no Eiropas Savienības puses. Tātad tā ir Eiropas Savienības kompetence un Eiropas parlamentā mums ir jauna kapacitāte apstiprināt izniecības līgumus. Gribētu piesaistīt jūs uzmanību, ka nedrīkst būt naivi un ir jāparedz šī divpusējā darbība, sadarbība, piemēram, attiecībā uz Merkusuru valstīm. Uh, Eh, tiek paredzēts līgums, eh, jūs prezidentūras beigās jābūt ļoti uzmanīgiem. Tālāk par uh, izaugsmu. Man Rompēj kungs pēdējā Eiropadomas sēdē uh, par to runāja. Es domāju, ka nepieciešams Eiropadomi organizēt un paredzēt to pilnībā izaugsmēji. Uh, jūs, jums arī ir konkrēta pozīcija, Šulca kungs arī vēlas piedalīties Eiropadomas darbā, vai jūs atbalstītu uh, Eh, to, ka pirmām kārtām mūsu priekšsēdētājs piedalītos Eiropadomas sēdes darbā un lai mums notiktu patiesa Eiropadomas sēde, kura būtu pilnībā uh, paredzēta uh, izaugsmai. Es gribētu runāt arī par sociālo izaugsmu, bet laika man vairs nav. Katalīna. Paldies Adīkungam un tagad uh, Katalīna Ivāna vienu minūtu lūdzu toate obiectivele dumneavoastră ambițioase și curajoase pe care le... Priekšsēdētājs kundze visas jūsu ambīcijas un projekti, tos mēs atbalstam, taču tie eh, nebūs eh, piemērojami ja tiešām nebūs par šo te antidemokrātisko rīcību nosādī, nosodīšanu Ungārijā un Rumānijā, jo cilvēkiem ir pārkāptas tiesības no Orbán kunga puses. Es uzskatu, ka šādi politiskie līderi E, būs nākotnē diktatori, un tos tiešām vajadzētu izsaukt uz jautājumiem. Un tas, kas, e, es domāju, ka e, Boiko Borisovs un Viktors Urbans ir jāizjautā. Es domāju, ka Eiropa ir nākotne tikai tad, ja es tiek aizsargāta demokrātija. Mums ir nepieciešama demokrātija visās 27 dalību valstīs. Paldies! Ivanu kungam, paldies! Un tagad Sarba Piterkainu dodam vārdu. Priekšsēdētāja kungs, eh, paldies, apsveicu par, eh, apsveicu jūs ar ievēlēšanu kad nesvinat e, šos e, panākumus, es ceru, ka tad e, vārdus apliecinās darbi. Un ka tas ieraudzīs dienas gaismu pēc iespējas ātri. Mums ir jāsūta ļoti skaidri, saprotams signāls tirgiem, jo līdz šim tirgi ir apsveikuši mērus, kas ir pieņemti, un mēs tiešām redzam, ka ir vēlme sadarboties, un mums tas būs tuvākos mēnešos ļoti nepieciešams. Mums ir jāsaglabā un jānostiprina Eh, izaugsme un vienlaicīgi arī dzen taupība. Eh, taču ir vesela rinda citu eh, pasākumu, kas varētu būt pielietojami, un tādā veidā mēs varētu tikt galā ar krīzi. Mums ir jāievieš reformas un ne tikai jādiskutē par šīm reformām. Spānija ir pierādījusi, ka pilnīgi piekrīt šai idejai, un tieši tāpēc mēs pilnā mērā atbalstam struktūrālās reformas, kas jāievieš dalību valstīs kas attiec uz Eiropas centrālbanku. E, tad e, tā parāda, ka var pieņemt stingrus lēmumus, un, bet tai vajadzētu arī parādīt, ka tā ir aktīvāk iesaistījusies arī otrreizējos tirgos. Es uzskatu, ka ir ļoti e, svarīgi izveidot kopīgus finansiālos mehānismus. Esam tik ilgi pavadījuši laiku turnēt par to. Liels paldies! Un tagad Jākonsārī kundzei dosim vārdu. Saskaņā ar pētījumiem laimīgākie, eh, laimīgākie ļaudis eh, dzīvo Dānijā. Manu kolēģi nepareizo nospēja eh, dāņu kolēģi atņēma mikrofonu. Tāpēc es gribēju teikt, ka saskaņā ar pētījumiem vislaimīgākie ļaudis dzīvo Dānijā un es ceru, ka tiešām šīs prezidentūras laikā būtu jauki, ja jūs varētu e, pārraidīt šo prieku arī pārējā Eiropas daļā, kas šobrīd ir diezgan nelaimīgi. Parasti prezidentūras uzdod tik ļoti daudzas prioritātes, ka eh, īstenībā nekas vairs nav prioritāte. Un eh, tas pats attiecas arī uz šīm te tēmām, un mēs bieži vien to aizmirstam, jo šobrīd eh, mums ir aktīvās novecošanas tēma, un tas ir centrālais jautājums, un tāpat arī ekonomisks jautājums. Mums vajag nodrošināt, ka šeit runa par cilvēka cieņu arī dzenu, un arī par ekonomiku. Jo ir fakts, ka eh, vecums un rasisms un diskriminācija šajā uh, ziņā pieaug. Un var pat teikt, ka ir lieliski piemēri uh, novecojušiem cilvēkiem, kas labi strādā, Žaks Delors, Helmuts Šmits un tā tālāk. Paldies! Gala peltas skundas pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Premjerministrs Kunze, jūs uzņematies šo darbu ļoti sarežģītā periodā, bet uh, grūtības jūs nebaida. Es gribētu runāt par uh, savu sociālistu kolēģu priekšlikumu. Uh, runājot par Ungāriju. Nedomāju, ka tas atrisinās jūsu programmu. Ungārijas prezidentūra tika izvirzījusi mērķi saskaņot Eiropas uh, ekonomisko politiku uh, Eiropas uh, mērogā. Un jūs noteikti varat uzsākt šo procesu. Es esmu Ungārijas deputāte un zinu, ko nozīmē strādāt Eiropas kopīgās politikas vārdā. Jūs vēlaties Uh, pieturēties pie ekonomiskās pārvaldības programmas, un lai tas būtu iespējams, ir nepieciešama uh, tāda stingra darbība, arī caurskatāmība. Tāpat ir uh, jāredz ne tikai cipari un skaitļi attiecībā uz šo mērķu rezultātu panākšanu. Es gribētu aicināt jūs meklēt un saprast dalību valstu identitāti Eh, ir jāsaprot, ka ir valstis, kas eh, strādā labi, varbūt citas valstis mazāk labi. Visas valsts ir iesaistījušās eh, šajā darbā, un es gribētu jums vēlēt pacietību un uzņēmību, un lai jums būtu veiksmīgs darbs turpmākajos sešos mēnešos. Paldies, un tagad uz vienu minūtu vārds Gurmais kundzei. Paldies, Mārtiņ, es esmu ļoti priecīga, ka jūs esat mūsu. Jā priekšsēdētājs. Es tāpat priecājos, ka, ka šeit ir arī no sociālistu puses premjerministra. Es domāju, ka jūs paveiksiet lielisku darbu. Mazas valsts var paveikt brīnums un ticēsim šim brīnumam. Kā parasti priekš, prezidentūras darbs ir eh, ārkārtīgi sarežģīts. Un kāpēc? Daži iemesli dēļ mums ir jāpārstāv, jāprezentē Eiropas Savienības vienotību, bet krīze cenšas to sagraut. Mums ir jācīnās pret ekstrēmistiem un eiroskeptiķiem, un es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji nav apmierināti ar Savienību. Mēs gatavojamies eh, sākt īstenot sešu dokumentu pakotni, un tāpat ir arī demokrātiskie principi apdraudēt dažās valstīs, tā skatā vienā, kuras ļoti labi pazīstu. Uh, bet jums ir ļoti laba un saprātīga un atbildības pilna programma. Jūs liekat uzsvaru uz jauniešiem, un tas ir ļoti labi. Es esmu pārliecināta, ka jūs, esat, jūs varēsiet to īstenot un uh, raudzīties, lai uh, cilvēciskās vērtības visur tiek ievērots. Un es priecājos arī, ka prezidentūru vadīs sieviete sociāldemokrāta. Lies paldies par jūsu solidaritāti. Paldies Gurmais kundzei un tagad vārds Kāras kungam pusotra minūte. Apsveic arī ar jūsu ievēlēšanu par vicepriekšsēdētāju. Paldies, priekšsēdētāji! Jums, jūs, jums sirsnīgi apsveik, apsveikumu vārdi. Es priecājos. Un es sagaidu labu sadarbību. Šai prezidentūrai ir divi galvenie uzdevumi. Mēs sagaidām, ka jums būs atbildības pilna rīcība un atbildīga, Eiro, atbildīga Eiropa ir demokrātiska Eiropa. Demokrātiska Eiropa nozīmē to, ka Eiropas parlaments, piedalās katrā Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā. Bez Eiropas parlamenta Dānijas prezidentūra nedrīkst neko izlemt. Otrakārt, atbildības pilna Eiropa ir vienotā, nedrīkst šķelties. Varbūt tas ir labi, ka jūs neesat Eirozonas valsts, jo šobrīd tiek mēģināts uh, sašķelt eiro valsts un, un, un valsts, kas tajā neiekļaujas. Visām valstīm ir jāīsteno kopēji pasākumi pret krīzi un jāspēr soļus pretī sociālajai Eiropas Savienībai, ekonomiski lab, labklājīgai Eiropas Savienībai. Runājot par finanšu re regulējumu, es gribētu jūs lūgt, lai jūs uh, raugieties, lai tiktu īstenot visi nepieciešamie pasākumi, lai palielinātu likviditāti un lai Eiropas tautsēmniecības struktūra atjauninātos. Jums ir ļoti daudz darba un tikai kopīgiem spēkiem to izdosies paveikt. Paldies! Hokmārka kungs. Dargais priekšsēdētāji, kā zviedram man ir ļoti viegli būt gan lepnam, gan iesaistīties Dānijas programmai, lai gan tā ir sociāldemokrātisks eh, pieskāriens, ir ļoti eh, svarīgi redzēt lielo izaicinājumu, eh, kas ir Dānijas prezidentūrai šai brīdī, kad mums eh, ir pastāv risks, ka Eiropa sadalīsies, eh, runājot par procesu, kā eh, sasniegt finansu stabilitāti, ir mums ļoti svarīgi, lai prezidentūra darītu visu, kas ir vajadzīgs, lai ap aprūpētu visu Eiropas Savienību uh, un saistītu dalību valstis kopā, jo procesi iekšējā tirgu uh, rada jaunu vilni reformām. Un tas ir svarīgākais veids, lai mēs eh, saistītu Eiropu kopā un izdalītu eh, to un palielinātu ekonomisko spēku un dinamiku. Es domāju, tas būs pats svarīgākais uzdevums Dānijas prezidentūrai. Paldies! Paldies! Un tagad Kariņa kungs lūdzu. Viena minūte. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāji kungs. Cienījamie kolēģi, nākamajai eiropas prezidentūrai patiesi ir daudz izaicinājumu tai skaitā eiro krīze tai skaitā daudzgadu budžets taču ir ļoti svarīgi vienlaikus pievērst uzmanību enerģētikas jautājumiem kas ieņem aizvien svarīgāku lomu ģeopolitikā. konkrēti ir jāveicina vienota eiropas savienības enerģētikas ārpolitikas izveidošana. šobrīd mums ir likumdošana kas paredz to ka eiropas savienībā pārvades sistēmu operatori tiek atdalīti e, no piegādātājiem no ražotājiem. tajā pašā laikā mēs zinām ka ir dalībvalstis kas slēdz sadarbības līgumus ar trešajām valstīm kas paredz ekskluzīvas tiesības izmantot infrastruktūru šādā veidā nepieļaujot konkurenci un strādājot pret eiropas savienības iedzīvotājiem. es aicinu prezidentūru uzsvērt Eiropas Savienības likumdošanas nepieciešamību, ka tā ir jāievieš ne tikai līgumos, kas ir starp Eiropas Savienības valstīm, bet arī ar trešajām valstīm. Paldies par uzmanību. Paldies, Kariņkungam, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Es gribētu jums pastāstīt, ka man ir 28 deputāti pieteikušies runāt, bet es nevarēšu dot vārdu visiem 28 deputātiem. Saskaņā ar pašreizējo laika grafiku mums ir iespēja dot vārdu pieciem deputātiem uzstāties brīvā mikrofona procedūrā. Es rīkošos tā, lai apmēram vienlīdzīgi sadalītu runāšanas laiku vīriešiem, sievietēm un uh, deputātiem no dažādām grupām. Vispirms es došu vārdu Gargānī kungam, lūdzu. Signor Presidente, io devo dire che. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka vakardien un šodien. Mēs esam uzklausījuši trīs dažādas runas, kas, manuprāt, ir cerību pilnas, trīs programmas un trīs dažādas stratēģijas. Premjerministrei Dānijas prezidentūras pārstāvējas varētu teikt to, ka Dānija īsteno mm, Eiropas Savienības likteni, sekošam liktenim. Tas jūs mudina stiprināt Eiropu un uh, liecina par to, ka jūs raudzīsieties, lai kopienas metoda būtu galvenā izmantojamā metoda, un jūs pat uz to norādījāt. Tā ir ārkārtīgi sarežģīta situācija, un tad nav runa tikai par retoriku. Paraudzīsimies uz uh, kopienas um, attīstību un šo attīstības procesu. Uh, jautājums par līgumu grozīšanu, par iespējamo nolīgumu starp valdībām. Jāsaka, ka tas viss rada nopietnas grūtības. Un mēs īsti neredzam, kā situācija attīstīsies, jo bez šādas pieejas nebūs nekāds izaugsms, un tāpēc Dānijas prezidentūrā jāraugās, lai to varētu īstenot. Paldies, Gomes kundze! Pagājušajā piekdienā, 13. datumā, Eiropas Savienības eh, līderi tika nosaukt par nekompetentiem krīzes risināšanā un bija pat spekulācijas attiecībā uz Eiropu. Sistēmiska spriedze noved pie konkurences kropļojumiem, un tagad eh, jūs esat eh, par nonākuši tā kā tādā perifērijā. Uh, rodas dažāda struktūrāla nelīdzsvarotība un eh, nav izdevies vienoties ar progresīvajiem spēkiem. Merkels spēki, Merkels valdības eh, rīcība arī nepalīdz risināt parādu krīzi, aizvien vairāk pieaug eh, bezdarbs un uh, Jāsaka, Eiropas finanšu stabilitātes fonds ir ļoti laba ideja, bet mums ir nepieciešams virzīties pre, pretī fiskālai harmonizācijai. Tas ir attiecībā uz Portugālu, kur 19 no 20 galvenajām kompānijām ir pārcēluši savu darbību uz Nīderlandu un Luksemburgu nevis, lai izvairītos no augstāku nodokļu maksāšanas, bet gan, lai uh, saglabāt savu peļņu gal galā, kā tās var uh, izturēt šo konkurences spiedienu. Paldies, Latvārds Kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pirmkārt sveikt un uzteikt eh, to prioritāti, kur Danijas eh, prezidentūra ir piešķīrusi hroniskām slimībām, it īpaši cukurdijapētam, un es vēlēs uzteikt eh, Kristēla Šaudemazina, kas vada diabēta grupu, kas Dānijā, kas vēl strādāt pie šī jautājuma. Tā nav vairs bumba ar laika degli. Uh, Apmēram 10% Eiropas Savienības iedzīvotājs limo ar cukuru diabētu, un tas ir ļoti liels draudz mūsu veselības sistēmai. Lūdzu Dānijas prezidentūrai palīdziet izstrādāt jaunu Eiropas Savienības mēroga stratēģiju ciņai pret cukuru diabētu. Es arī vēlos atkārtot jautājumu un ceru, ka saņemšu atbildi no premjerministrs. Tātad jautājums, ko uzdev Gijs Ferhofstāds. Ko padome dara, lai Ungārija saukt pie atbildības? Ir juridiska un konstitucionāla krīze Ungārijā, un tas ir reāls drauds Eiropas liberāldemokrātiskajām vērtībām. Es ceru, ka tradicionālais diplomatiskais klubs padomē rīkosies savādāk. Ja kāds tiek saukts pie atbildības, tad tas var izmainīt situāciju. Lūdzu, izmainiet šo te kultūru. Prezidents pārtrauc. Pietkovska kungs, lūdzu. Pani Prevodničonsi, pani premjer. Priekšsēdētāji, premjerministrs kundze. Dānija ir vēl viena valsts, kas uzņems vadošo lomu Eiropadomē un atbild un saka, ka parūpēsies par ekonomikas izaugsmi. Ir palikuši tikai seši mēneši, lai to paveiktu. Es gribētu atgādināt, ka līdzīgas prioritātes sev nosprauda arī Beļģijas un Polijas prezidentūras. Visi Eiropas Savienības iedzīvotāji ir ieinteresēti, lai šis mērķis tiktu sasniegts, bet paraugoties uz aizvien dziļākajām ekonomikas problēmām, mēs varam būt gandrīz pārliecināti, ka nākamā prezidentūra arī sanoteiks līdzīgi prioritāti savā programmā. Dānijas prezidentūra nodarbosies arī ar budžeta jautājumiem attiecībā uz laika posmu līdz 2020. gadam, un tāpēc mums ir nepieciešams lielāks finansējums jauno dalību valstu attīstībai. Kas attiecas uz zaļo Eiropu, Dānija veicina ilgspējīgu ekonomikas izaugsmu, bet tajā pašā laikā tā vēlas pievērsties eh, klimata pakotnei. Priekšsēdētājs pārtrauc. Papstāmkas kungs. Premjer, Salafrakas kungs, es vēlos vēlēt visu to labāko Dānijas prezidentūrai. Sešu mēnešu rotējošā prezidentūra Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtiska. Tā simbolizē demokrātiju Eiropas Savienībā un to, kā šī demokrātija darbojas, bet tā nedod pārāk lielas eh, manevrēšanas iespējas, lai ietekmētu situāciju. Sešu mēnešu laikā, kad Dānijas uh, Dānija būs prezidējošā valsts, eh, sakrīt ar ļoti būtisku laika periodu Eiropas iedzīvotājiem. Un ir skaidrs, ka Eiropas institūcijas ir tikušas aizstātas ar eh, direktorātu, kas eh, ir neformāls. Un cerēsim, ka Šulc kungs, jaunais parlamenta prezidents, mēģinās šo situāciju izmainīt. Premjerministrs Konza, Grieķija ir pierādījums tam, ka Eiropas ekonomiskā politika ir cietusi neveiksmi. Tagad Itālija un citas dienvidu valstis seko Grieķijai pa pēdām. Pastāv problēma ar izaugsmi, deficīt, budžeta deficīti ir pieauguši, situācija ir pasliktinājusies, un mēs joprojām atrodamies smagā situācijā. Lūdzu, raugieties, lai situācija uzlabotos. Paldies, Alkens kundze. Paldies. Paldies premjerministras kundzei, kas noturēja ļoti labu runu. Man ir viens komentārs, ko es gribētu pajautāt premjerministras kundzei. Tas attiecas uz eh, hartas 41. punktu par labu pārvaldību. Tas ir kaut kas tāds, ar ko iedzīvotājiem ir jāsadzīvo, un tas ir būtisks arī institūcijām. Bet, ja nebūs likumdošanas par saprātīgu pārvaldību, un komisija rīkosies tikai viena pat, tad mēs eh, zinām, ka nekas nemainīsies, un varbūt prezidentjošā valsts var eh, kaut ko mainīt, un tā ir arī mēģinājusi jau ilg ilgstoši iesaistīt cilvēkus, iedzīvotājus. 41. pāns būtu jāiedarbina, un es ceru, ka būs iespējams to īstenot. Es gribētu jūs lūgt to darīt. Tas varbūt nav tik būtisks kā, kā citi jautājumi, bet tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Aukenas kundzei! Merci, monsieur le président, et toutes mes félicitations. Vārds nākošajai runātājai. Paldies! Runāt par ekonomisko un sociālo krīzi, kuru mēs piedzīvojam. Uh, Eh, nodarbinātībai ir jābūt vienai no mūsu prioritātēm. Premjerministrs Kunts ir 23 miljoni uzņēmumu Eiropas Savienībā un 20 eh, miljonu bezdarbnieku. Eh, protams, ka šī vienādība nav tāda viennozīmīga, bet mums ir jāstrādā visiem kopā, lai pilsoņiem dotu iespēju izmantot šos uzņēmumus. Es gribētu šai sakarībā sveikt komisijas priekšlikumu, par eh, sociālo sadarbību. Tas ir sektors, kurš, eh, kurā būs ietverts simti miljārdu eh, transakciju apjoms un tajā būs iesaistīts ļoti liels Eiropas Savienības darba spēks. Šis priekšlikums, Barozo kungs, ir ārkārtīgi ambiciozs, tālajošs, un es gribētu, lai kopā premjerministras kundze mēs varētu nonākt pie tā, lai jūs prezidentūras laikā tas arī tiktu apstiprināts. Tā ir mūsu vēlme, un es zinu, ka tāda ir arī jūsējā. Un paldies! Paldies, Akanī kundze, un tagad Dāvidam kungs, lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Premjerministrs kundze, paldies par jūsu programmas prezentāciju. Uh, Eiropas parlamentā bija nu pat ziņojums par nabadzību. Mēs te visi, as, visi apzināmies, ka šis fenomens Eiropā pastiprinās, tīpaši ņemot vērā taupības pasākums dažādās dalību valstīs. Un šie uh, pasākumi, protams, arī nevirz uz priekšu nodarbinātiem sociālo, sociālo aizsargātību. Un tāpēc ir jautājums, kāda elementa jūsu programmā ļaus uh, atbalstīt Andoru kungu, lai realizētu mēķi un samazinātu nabadzīgo skaitu Eiropā? Uh, Šis eh, mērķis ir ārkārtīgi svarīgs. Re, eh, ziņojumā arī ir norādīts, un es šeit citēju, ka ir nepieciešams eh, sniegt budžetāru atbildību Eiropas Savienības programmām, lai varētu stiprināt cīņu pret nabadzību un sociālo izslēgtību. Kādā veidā jūs spētu konkretizēt šos ieteikumus, veicot turpmākās sarunas attiecībā uz daudzgadīgo finanšu plānu? Te ir divi jautājumi. Pirmām kārtām 2013. gads un šīs programmas samazināšana mazāk turīgajiem un uh, globalizācijas apstākļi. Tātad kāds ir jūsu prezidentūras skatījums uh, par iespējamiem apdraudējumiem šīm programmām? Paldies, Dardēna kungam, un tagad komisijas vārdā uzstāsies komisijas prezidents Barozo kungs, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājumi, jo visi tika uzdot premjerministrs uh, kundzei. Tas ir saprotams. Uh, Un tā ir tā privilēģija, kuras viņai neatņemšu, tāpēc neatbildēšu uz visiem šiem jautājumiem. Es gribētu izmantot šo minūti, lai vēlreiz atkārtotu vajadzību šajā pusgadā koncentrēties uz mūsu papildus eh, pūliņiem fiskālās konsolidācijas ziņā, lai panāktu izaugsmi. Es domāju, ka Dānijas prezidentūra būs ļoti iedarbīgs partners uh, palīdzot panākt šo rezultātu un pragmatiski centīsies palīdzēt panākt risinājumu. Es gribētu sacīt, ka pastāv šajā parlamentā ļoti plašs atbalsts jūsu programmai. Jūs varat rēķināties ar šī parlamenta atbalstu, jūs pavisam noteikti varat rēķināties arī ar, ar Eiropas uh, komisijas atbalstu, lai šis semestrs nenozīmētu tikai tūkšus vārdus, un tāpēc es novēlu jums visu to labāko. Paldies! Paldies prezidentam Rozokungam, un tagad Tornings Šmitas kundzei vārds, lūdzu. Eh, Eiropas parlamenta prezidenta, eh, komisijas priekšsēdētāji, eh, cienījamie šī parlamenta deputāti. Liels paldies jums par jūsu komentāriem. Ir bija tiešām prieks piedalīties šajās dzīvīgajās debatēs, kas mums bija šodien. Eh, ko es paņemšu no šīm debatēm, ir skaidra pārliecība, ka ja ne visi jūs piekrītat eh, mums. Taču eh, es tiešām izjūtu tādu solīdu un stingru apstiprinājumu, ka mums ir atbalsts Dānijas prezidentūras programmai. Paldies par to! Mēs darīsim visu, ko varam, lai uh, Eiropā šo uh, palīdzību izmantot. Daudzus jautājumus uzdeva, laiks ir ierobežots, taču es gribētu pieskārties dažām problēmām, ko jūs minējat. Baroso kungs, Daula kungs uzdeva jautājumu par MFF, un uh, daži no jums. Es teicu arī, ka mums tiešām to vajadzētu ļoti nopietni pētīt. Uh, Es uzskatu, ka Dānijas pretendentūrai tā būs augstākā prioritāte. Mēs mēģināsim e, panākt šo e, daudzgadu finanšu e, plānu. Mēs modernizēsim mūsu finanšu perspektīvas un darīsim to tādā veidā, lai varētu izmantot mūsu kopīgos resursus, lai radītu jaunas darbvietas, jaunu izaugsmu. Ļaujiet man šajā kontekstā arī pieskārties eh, finanšu transakciju nodokļiem, ko uzdeva Kanārkungs un citi. Es gribētu eh, šo jautājumu vēlreiz atkārtot, lai nebūtu kļūdu. Dānijas prezidentūra eh, rīkosies šeit lojāli un profesionāli, tā kā godīgs brokers. Un es gribētu pievērst arī uzmanību finanšu regulas plašajai programmai. Mēs e, to mēģināsim nostiprināt mūsu prezidentūras laikā. Daudzi uzdeva jautājumu attiecībā uz Ungāriju - Verhofstāda kungs, Hārnas kundze un Morāles. E, kā visi zina, šobrīd Ungārijā notiek debates e, plenārā sēdē parlamentā pēcpusdienā, bet ņemsiet vērā šo, ka komisija būs mūsu līgumu sargs un viņi uzskata, ka e, ir, ir vismaz trīs gadījumi, kad vajadzētu uzsākt pret e, Ungāriju pārkāpumu procedūru. Un tas mums ir e, jāņem ļoti nopietni. Mēs līdz šim pilnībā atbalstu veidu, kā komisija rīkojasies krīzē, Viņi ir izmantojuši tos likumus, kas mums ir, eh, tās, tos noteikumus, tos līgumus, kas mums ir, un arī e, kopienas metodi. Visas e, dalībvalstis um, ir apņēmušās ievērot mūsu noteikumus. Tas ir veids, kā mēs Eiropas Savienībā rīkojamies. Daudzi runāja par parādu krīzi, par mm, veselu rindu Eiropas dalību valstu zemāka reitinga saņemšanu Mēs meklēsim Eiropas atbildes šim, šai krīzē. Taču eh, visi saprot, ka šī ir Eiropas krīze. Es gribētu atgādināt arī parlamentam, ka iemesls, kāpēc mums ir parādu krīze Eiropas Savienībā, ir tāpēc, ka ir eh, dalību valstis, kas nav ievērojuši pašas savus budžetus. Un tas ir eh, šīs problēmas iemesls. Mums uz šo jautājumu vajadzētu koncentrēties. Protams, mums ir jākoncentrējas uz Eiropas risinājumiem, bet neaizmirsīsim, ka ekonomiskās krīzes cēlonis ir dalību valstu likumu neievērošana. Un Tagad es uh, pateikšu par dažu dalību valstu kredītreitinga uh, samazinājumiem. Verhofstad kungs arī pieminēja, jo, un es domāju, viņš citēja standartu un pors izteikumu. Uh, Arī es esmu ievērojusi e, to, ko Standard un Poors saka, jo viņi īpaši e, atsaucās uz to, ka e, trūkst izaugsmes perspektīvu Eiropas dalībvalstīs, kad viņi piešķir šo pazemināto kredītreitingu. To nesaka ne sociāldemokrāts, ne kreisais. To saka Standard un Poors kompānija, ka ir Eh, šai taupības eh, pasākumiem vajadzētu sekot eh, izaugsmē. Un līdz ar to es pieskāršos diskusijai par izaugsmi un nodarbinātību. To daudz pieminēja Svoboda, Harmsa kundze, Torkson, Bengtsen kungs, Johansons un vēl vesela rinda citu runātāju. Ļaujiet man skaidri jums teikt Eiropas ekonomikai ir eh, jākonsolidē. Eh, tas ir nepieciešams, un tāpēc Dānijas prezidentūra un Dānija atbalstīs eh, fiskālo mm, Eh, samazinājumu. Un taču ar to vien nepietiks, eh, ja mēs tikai skatīsimies uz konsolidāciju. Mums ir vajadzīgs arī grūdienis pareizajā virzienā, lai palielinātu izaugsmi eh, jauniem ļaudīm Eiropā. Šobrīd ir lielas cerības par to. Mums ir jārada Eiropā darba vietas. Es pilnīgi piekrītu tiem runātājiem, kas teica, kāpēc neatgriezties uz vienu no lielākajām veiksmēm, kas bija Eiropas Savienībai proti uz vienu kopīgo tirgu. Jo tieši kopīgais tirgus bija tas, kas eh, mums eh, veicināja izaugsmi, un tagad mums vajadzētu šo kopīgo tirgu vēlreiz uh, apskatīt. Uh, es esmu piekritusi neaizmirst problēmu par izaugsmi un nodarbinātību. Un mēs esam uh, 13. janvārī uh, sanāksmē nosprieduši uh, likt uzsvaru tam, uh, un e, nerunāt tikai par konsolidāciju, bet arī runāt par izaugsmi un nodarbinātību. Tas mums tiešām ir jāizdara. Daudzi no jums e, pieminēja arī energoefektivitātes direktīvu, e, tur mēs kā referents to minēja. Es varu tikai vēlreiz atkārtot un likt uzsvaru, ja mēs gribam redzēt skaidrus rezultātus e, mūsu zaļinātajā darba kārtībā, tad tas ir jādara. Mums ir Eiropas e, parlaments, kas grib, lai mēs to darītu, e, prezidentūra grib fokusēties. Nu, mēģināsim to īstenot tuvākos sešos mēnešos, un to mēs varēsim panākt tikai kooperējoties. Many... Daudzi eh, no jums pieskārās pie jautājuma par Eiropas Savienības vienotību, Daula kungs un citi. Un ļaujiet man teikt jums skaidri. Tas, kas izceļ Eiropu, ir mūsu apņemšanās būt solidāriem vienam pret otru, tātad mūsu vienotība un eh, mūsu apņemšanās eh, kopienas metodi izmantot. Es zinu, ka eh, šobrīd, nu, protams, kas tas tāds šeit ir? Kas tad ir šī kopienas metode? Ko ar to saprast? kā jau es teicu, eh, ir ļoti vērts to aizstāvēt. Jo ko tā nozīmē? Tas nozīmē, ka Eiropa eh, vairs netiek vadīta no stiprākā puses. Eiropu vada likums un demokrātija. Un es domāju, ka to ir vērts aizstāvēt. ir eh, vērts aizstāvēt ne tikai mazāko dalību valstu dēļ, bet visu dēļ, jo kopienas metodei eh, ir jābūt kā mūsu darba kārtības galvenajam mērķim. Un mani eh, kolēģi, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, ļausim, lai tas notiek, strādāsim kopā un izstrādāsim tiešām reālus rezultātus Eiropas pilsoņiem. Es esmu pārliecināta, ka mēs to varam, un ja to mēs izdarīsim, mēs tiešām eh, parādīsim ceļu, kā iziet no eh, krīzes. Liels paldies jums! Paldies padomas priekšsēdētājai. Paldies arī, dārgie kolēģi, jums par uh, disciplinētajām debatēm. Un tagad es gribētu aicināt jūs apsēsties, lai mēs varētu turpināt ar mūsu darba kārtību.